meine Damen und Herren. Dāmas un kungi, dārgie kolēģi un kolēģis, mums vajadzētu sākt darbu. Mēs jau tā esam nedaudz aizkavējušies. Šodien mums ir ļoti svarīga tēma apspriežama. Jūs esat saņēmuši atbilstošas dokumentus no komisijas, un mēs vēlamies šodien runāt par um, radioaktīviem atkritumiem. Gribu pateikties visiem, kuri ir eh, paklausījuši mūsu aicinājumam, eh, sniegt papildus informāciju. Mums, eh, mūsu laika grafiks ir diezgan mm, ierobežots, mēs gribam intensīvi strādāt, tāpēc ilgi nerunāšu un tūlīt pat norādīšu kolēģiem un kolēģiem, ka mēs Sāksim ar, ar ekspertu eh, ziņojumiem. Vispirms es gribētu dot vārdu Riotas kungam. Riotas kungs ir radiācijas aizsardzības un radioaktīvo atkritumu pār, pārvaldības nodaļas vadītājs OECD kodolenerģijas aģentūrā. Eh, negribu atkārties, mēs, mēs tiešām gribam ātri ķerties pie darba, tāpēc tūlīt došu vārdu Riotas kungam. Lūdzu. Morning, uh, uh, Labrīt, dāmas un kungi. No mikrofona. E thanks, thanks, thanks. Runātājs bez mikrofona runā. Pardon, now it's working. Labrīt, dāmas un kungi. Gribu jūs iepazīstināt ar SAO kodolēģijas aģentūras darbu un tā rezultātiem šajā jomā eh, kodola atkritumu apsaimniekošana, starptautiskā pieeja šim jautājumam, mazs ievads par ESAU lomu šajā kontekstā. un mūsu komitejas darbu, kodola atkrituma pārvaldīšanā Tālāk pievērsīšos dažiem mūsu darbības specifiskiem jautājumiem starptautiskā kontekstā. Tātad par SAO un kodo enerģijas aģentūru. SAO ir 33 uh, eh, dalībvalstis un Igaunija varētu iestāties nākamā gada sākumā, 2020. gadā varbūt Krievija. Ne visas SAO dalībvalsts ir kodola enerģijas aģentūras dalībvalsts Slovenija ir uh, iesniegusi lūgumu tikt uzņemta, tad iespējams, ka nākamgad tas arī notiks. Uh, mēs cieši sadarbojamies ar Eiropas komisiju, protams, un arī Startautiskā atomenerģijas aģentūra Vīnē. ESO kolonģijas aģentūras galveno darbu veids nevis sekretariāts, bet ekspertu grupas. Mēs e, Eh, pulcējam apmēram 1500 ekspertus eh, visās mūsu darbības jomās kopā ņemot. Sekretariāts ir neliels, apmēram 80 cilvēku. Tātad mūsu galveno darbu tiešām veids eh, globāli eksperti. un mūsu darba rezultāti ir ļoti augstā atzīti. Mēs esam tehniska aģentūra, un mūsu darbības princips ir savstarpēja uzticēšanās un sapratne. Mūsu darbu mēs apvietojam uh, eh, pārvaldes iestādes, atkrituma apsaimniekošanas aģentūras, eh, pētniecības institūcijas un pārvaldības uh, jo mums arī ir sadarbība ar Rumāniju, Krieviju un Sloveniju, kas ir novērotāja valsts, un arī, protams, ar Eiropas komisiju. Un visspēcīgākie esam mēs tādā jomā kā ilgtermiņa radioaktīvo atkritumu uzglabāšanā, bet Mēs arī esam jau vairāk kā desmit gadus strādājuši ar sociāliem eh, aspektiem. Un tagad par patreizējo status attiecībā uz zemā un vidējā līmeņa atkritumiem ir plaša pieredze šajā jomā, vairāk kā 50 gadu gaitā gūta. Eh, attiecībā uz šādas uzglabāšanas visiem cikla visiem posmiem. Arī attiecībā uz tādiem radioaktīvām kritumiem, kas nerada karstumu. Um, mēs eh, no 50 līdz 100 metru dziļumā eh, ar uzglabāšanu strādājam, un, kā jūs ziniet, dažas valsts ir arī vēl dziļāk eh, zemes cīlēs uzglabā savus atkritumus. Atkritumu klasifikācija ir diezgan noderīga. Grafīta reaktori Eh, atkritumu izlietošana šeit, šajā kontekstā ir nozīmīga. Un tad ir runa par augsts radioaktivitātes atkritumiem. Diskusija jau sen ir meklēts alternatīvas geoloģiskajai noglabāšanai. Uh, ir tādas egzotiskas, kā es tās devēju, uzglabāšanas uh, opcijas, piemēram, jūras dzīlēs, vai izplatījumā patiesībā, manuprāt, visi šie risinājumi pārkāpt statotiskos nolīgumus, tie nav arī nemaz īsti droši. Transmutācija arī tiek apspriesta divos aspektos, pirmkārt ilgtermiņa aspektā, bet arī kā risinājums īstermiņa problēmām. vēlāk jūs varbūt dzirdēsiet no Tomalskas kunga par transmutāciju un kodoldegvielas izlietošanas cikliem. Mums ir četri gadu vecs pētījums, kurā, kas parādīja, ka, protams, mēs panākam radioaktivitātes mazinājumu jau diezgan īsā termiņā. Uh, bet eh, apmēram 30 reizes lielāku eh, volumenu. Un arī ir sadalīšanās karstums diezgan nopietna problēma. Tātad šeit kopsavilkums varbūt ir tāds, ka tas ir iespējams risinājums nākotnē, bet tomēr nākamos gadsimtgadēs vēl varbūt nav plaši izmantojams risinājums. Tad storage vai noglabāšana vai glabāšana uh, arī nav īsti labs risinājums, jo tādēļ uh, noglabāšana, ģeoloģiskā noglabāšana vienīgai zinātniski un tehniski ticamā ilgtermiņa risināšanas iespēja. bez aktīvās pārvaldīšanas iespējami. Eh, Tā dod vislabāko drošību, to var arī piemērot dažādās ģeoloģiskajās novietnēs. Eh, tas ir paņēmiens, kas tiek visā pasaulē izmantots, bet ir jāiesaista eh, dažādas puses, interesētās puses jau no paša sākuma, ir dažādi veidi, kā tas tiek darīts dažādās valstīs um, pamatojoties uz šo valstu sociopolitisko vēsturi, tātad risinājumi ir dažādi, uh, bet um, kopīgi principi. Tiek uzskatīts, ka dažas valsts var jau tagad virzīties uz priekšu uh, un uh, konsens par to, ka vismaz plāns var tikt izstrādāts visām valstīm, kurām ir uh, darīšana šāda veida atkritumiem. Tagad aplūkosim dažas jomas, kur mēs starptautiskā līmenī turpinam strādāt. Viens punkts saistīts ar ilgtermiņu regulējumu. Mums ir starptautiskie principi kopīgajā konvencijā, starptautiskās atomeģenerģijas aģentūras pamatprincipos, drošības pamatprincipos, kā arī ICRP rekomendācijas. Ilgtermiņa regulējums ir tāds, ka dažās valstīs ir zinām pamatnoteikumi, bet, ja skatāmies konkrētāk, tad tomēr pastāv starp valstīm diezgan liels atšķirības. ir dažādi pieeja ilgtermiņa drošības jautājumiem. Dažās valstīs ir kriteriji, kas balstīti uz riska rādītājiem, cits uz noglabāšanas apjomiem. Šo jautājumu mēs uh, atkritumu apsaimniekošanas komitejā esam skatījuši un sākotnēji pastāvēja uzskats, ka varbūt varētu parādīt, ka visi šie kriteriji nodrošina tādu pašu vidas aizsardzības līmeni un arī cilvēku uh, E, vidas aizsardzības līmeni, bet tiešām jāatzīst, ka ir grūti, e, grūti šos visus kritērijus ļoti precīzi izvērtēt. Tagad e, nedaudz aplūkosim tehnisko jautājumu pusi. Visā visumā ir tā, ka tiek uzskatīts, ka tehniskos aprēķinus veikt ir iespējams attiecībā uz ģeoloģisko noglabāšanu. Tas ir balstīts uz datoru modelējumiem. Startautiskā līmenī aprēķina metodas arvien tiek aktualizētas. E, tās tie ir integrēti modeļi, ņemot vērā arī indikātorus, kurus nemaz nav tik viegli kvantificēt. Un tad ir arī svarīgs darbs, kas tiek veikts zemzemes pētniecības laboratorijās, kā, manuprāt, ir liela nozīme un nedrīkstētu arī atstāt novārtā neatkarīgo uh, uzraudzības iestāžu nozīme, kādas ir izveidotas vairākās valstīs, kā arī savstarpējā uzraudzībā. Pētniecība turpināt iestīties šajā jomā, zinātnis, zinātne iet uz priekšu, un tādēļ arī attiecīgajām organizācijām ir arvien jāturpina pētīt un jauno pētījumu atzinumu iekļaut savā darbā. Un ļoti, ļoti nozīmīgs ir tātad visi iesaistīto pušu, visi ieinteresēto pušu iesaistīšana, stakeholder involvement, kā mēs to angliski devējam. Uh, Eh, tās ir lokālās interesētās puses, kas interesējās par atkritumu no uzglabāšanu, ir izveidot semināri Somijā, Kanādā, Beļģijā, Vācijā, Spānijā, Ungārijā, Francijā, nākamgad arī Zviedrijā. Interesētās puses vēlas tikt iesaistītas ļoti cieši dažādos atkrituma apsaimniekošanas jautājumos un mēs strājam pie tā, lai mums būtu kopīgas vērtības, uzskati un mērķi. Papildus tehniskajai licencē mums ir eh, vajadzīga tāda kā sociālā licence, par to jau pastāv vairāk vai mazāk konsens. Tiek uzskatīts, ka projekti ir jāveic solīt pēc solīša, ļaujot arī procesu virzību pielāgot vai pamainīt pavisam, jeb šo pat apstādināt. Ir jābūt caurskatāmām procedūrām, skaidram uzdevumu pienākumu sadalījumam visai, visām iesaistītām pusēm, mums vienmēr vajadzētu apzināties, ka no sabiedrības redzes loka pats process kā tāds ir ļoti nozīmīgs, e, varbūt tikpat nozīmīgs kā izvērtēšanas aktivitāšu rezultāts. Vēl ļoti svarīgs jautājums, kas pat labam tiek apspriests un arvien parādās no jauna, ir atkārtotās izmantošanas jautājumi. Tātad jautājums par to, vai ar laiku tehniski būtu iespējams atkritums izmantot varbūt kaut kā no jauna. Tātad e, e, attiecībā uz zemzemes uzglabāšanu e, viedokļi arī attīstās un mainās. Principā tiek uzskatīts, ka uh, zemes dzīvās noglabātie atkritumi principā vienmēr ir iz, izņemami no zemes atkal kaut kad. Uh, atgūstami. Bet tiek uzskatīts, ka arī atgūstamība nebūtu, nedrīkst tā tik izmantot kā iegansts vienkārši nogaidīt. Nesen ir veikts pētījums par partnerisko pieeju, dažās valstīs ir izstrādāta partnerība starp kādu pašvaldību vai reģionu, kurā atklātumi tiek noglabāti, un attiecīgo aģentūru. Un šajā sadarbībā tiek piešķirta pašvaldībai zināmas tiesības, un šeit ir arī brīvprātīguma princips. Tiesības arī izbeigt sadarbību vismaz līdz kaut kādai sadarbības fāzei. Šādas partnerības uzsākšanai ir vajadzīgs atbalsts. Daudz, daudz pašvaldībām nav tehniskās ekspertīzes, lai izvērtētu potenciālo kodola atkritumu uzglabāšanu, tāpēc ir nepieciešama informācija, apmācība un ir skaidrs, ka sociāli ekonomiskie ieguvumi var būt īstermiņā, bet arī ilgtermiņa dzīves kvalitātei konkrētai pašvaldībai. Vēlos vēl norādīt uz vienu konferenci, kas nākamā gada oktobrī tiks rīkota Japānā, starptautiskā ģeoloģiskās noglabāšanas konferences. Tā ir konferences, kas notiek reiz 3-4 gados, un Te ir runa par reģionālo un lokālo uzticēšanos nacionāliem risinājumiem. Gal galā kopsavilkumā mēs uzskatām, ka ģeoloģiskā uzglabāšana ir tehniski atbildīgs risinājums, to var piemērot plaši dažādos ģeoloģiskos apstākļos. Uh, joprojām ir un paliek daži izaicinājumi ilgtermiņa drošumam, tehniskā uzticēšanās lielā mērā ir tagad panākta, pamatojot uz startotisko sadarbību, kompleksāks eh, lēmpieņšanas eh, eh, mehānisms tagad tiek ievies nacionālā, reģionālā un lokālā līmenī. Mēs zinām, ka ir plāša pieredze attiecībā uz uh, Uh, lokālo un reģionālo interesēto pušu iesaistīšana procesā un partnerība ir viens no veidiem, kā to darīt. Paldies par jūsu uzmanību. Äh, Paldies. Paldies par šo ievadu mūsu sarunās. Paldies par sniegto informāciju. Kā otro runāš, runātāju aicina äh, Tamauskas kungu, kurš ir um, RVT Hāhenas Zinātņu universitātes kodoldegvielas izmantošanas cikla nodaļas vadītājs. Viņš arī padziļināti pievērsīsies šai tēmai, lūdzu. Thank you, Mr. Royal. Lielas paldies, Royal kungs. Nekavējoties sākušu savu prezentāciju, tiklīdz kā ieraudzīšu slaidus. Es runāšu šodien par eh, transmutāciju, transmutation, kā variantu uh, augsts līmeņa radioaktīvo atkritumu pārvaldībai. Pirmām kārtām kodola pētniecībā un mācībās par kodola atkritumiem Āhenē mēs domājam par transmutāciju. Protams, ir jāņem vērā arī politiskā vide Vācijā, mums ir jādomā par galīgo noglabāšanu. Un tieši tāpēc mēs vēlamies šajās diskusijās ieviest jaunu koncepciju. Mēs esam veikuši arī tehniski ekonomisko pamatojumu e, šai koncepcijai, un mēs vēlamies arī salīdzināt savu koncepciju, koncepciju ar Beļģijas e, transmutācijas projektu, kas saucās Mira. Vispirms par e, kodola pētniecību un mācībām Āhenē. Es vadu kodola degvielas dzīves cikla institūtu Āhenē. Uh, Šis institūts sāka darboties 2008. Eh, gada beigās Āhenes Tehniskajā universitātē. Mēs attīstām novatoriskus tehniskus risinājumus visam kodola degvielas dzīves ciklam. Pusotra gada laikā mū, pie mums strādā 25 nodarbinātie četrās darba grupās. Pēc tam Āhenē darbojās arī uh, Vēl kāds institūts, tas ir reaktoru drošības un reaktoru tehnoloģijas institūts. To vada mans eh, kolēģis eh, profesors eh, Alelains. Vispirms runāšu par četrām sadaļām, tad, tad kodol materiāla piegāde un noglabāšana. Te ir runa par drošības analīzi, par galīgās noglabāšanas projektu Vācijā. Tāpat arī runāsim par transmutāciju un uh, radioaktīvo atkritumu raksturošanu. Tāpat mums ir jādomā par uh, sabiedriskajām attiecībām. Ja runa par mācībām, esam izveidojuši jaunu maģistra programmu, kas saucās uh, Kodola drošības inženierzinātnes. Tā ir maģistra programma, četri semestri, tātad jāmācās ir divi gadi uz eh, pilnmācību laiku, un sākām eh, mm, imatrikulēt pirmos studentus šī gada oktobrī. Kursa eh, saturs ietver kodola degvielas dzīves ciklu, kodola iekārtu eksploatācija un drošība, kodola fizika, kodola ķīmija, atkrituma apstrāde un noglabāšana, dažādas tehnoloģijas, simulācija, tāpat drošības analīzes. Mēs eh, tāpat runājam par eh, radioaktīvo atkritumu pārvaldību un noglabāšanu. Mūsu mērķis ir izglītot augsta līmeņa speciālistus visam kodola degvielas dzīves ciklam. Iespējams, man vēl jāpiemina arī tas, ka pirms eh, mēs plānojām uh, šo programmu 2009. gadā mm, bija paredzēts, ka Āhene Juliha būs pilnībā brīva no kodola atkritumiem, taču kopš tā laika plāni ir mainījušies, un tieši tāpēc tāda cilvēka kā es tagad skatās Āhenes universitātes virzienā un gaida uh, šādas mācības. Kāpēc eh, tad eh, ir jāizvēlas transmutācijas variants un ko tas īsti nozīmē? Ja mēs pastamies uz svaigu kodolu degvielu, tad, ja runa par vienu tonu tūkstots eh, kilogramiem, ja urāns ir pagātināts par 3,3 pakāpēm, tad uh, pašā sākumā ir veseli 33 kg urāna, un pirmajos gados reaktorā ir 8 kg urāna, kas netiek izmantoti aktīvajā ražošanā. Tāpat iznākumā pēc eh, procesa beigām tiek saražots plutonijs, urāns 236 eh, un arī eh, mal, mazie aktinoīdi NP, AM un CM. Un šie trīs pēdējie uh, radioaktīvie materiāli ir ar garu dzīves ciklu. Tātad mēs šeit runājam par eh, elementiem, kas tiks noglabāti miljoniem gadu. Tāpēc jautājums ir, vai šos radioaktīvos materiālus mēs nevarētu iznīcināt. Tādējādi mēs varētu izpildīt prasības, kādas tiek uzliktas ilgtermiņa no kodola atkritumu glabātuvēm. Te mēs skatāmies uz uh, tūkstots gadu periodu un varam redzēt, kāda ir dažādu radioaktīvo elementu, e, kāds ir dažādu radioaktīvo elementu toksiskums. Mēs redzam, ka trīs no šīm elementiem ir atbildīgi par ilgtermiņa radiotoksiskumu. Tas ir pluto, plutonijas, amaricijums un kūlijums. Tagad atkal rodas jautājums, vai nav iespējams iznīcināt šos e, radio aktīvos elementus. Tādējādi mēs varētu izvairīties no šīs tūkstotis gadu uzglabāšanas salīdzinājumā ar svaigu urānu. Kāda tad ir politiskā vīde Vācijā? Tad mēs eh, gatavojamies galīgajai noglabāšanai. Nu, par zema un vidēja līmeņa atkritumiem, tad šis jautājums ir atrisināts, izveidojot galīgo e, glabātuvi Konrādā. Tā tika plānota 2002. gadā, pašlaik tā tiek e, celta un tiks palaista eksploatācijā 2015. Un, vai 2019. gadā. Ja ir runa par augstā līmeņa atkritumiem, tad e, ar tādu, par tādu līmeņa atkritumiem, kas ģenerē siltumu, tad pašlaik Vācijā tiek eh, tikai izskatīts šādas glabātuves celšanas jautājums. Darbs varētu sākties 2035. Eh, gadā, ja varētu pierādīt, ka šāda glabata, glabātuve patiešām ir piemērota. Taču mm, šis jautājums Vācijā ir politiski jutīgs, un Tāpēc arī nākotnē būs vēl daudz uh, debašu par iespējām atrast uh, citas glabātuvju vietas. Kā jau es teicu, nav paredzēta galīgā noglabāšana augsta līmeņa atkritumiem. Ja tiek uh, salīdzinātas dažādas atkrituma pārvaldības stratēģijas, tad E, šajā grafikā mēs varam redzēt, labajā pusē laiku gados tie ir apmēram 10 miljoni gadu. Mēs redzam arī, kāds ir riska potenciāls, ja nekas netiktu darīts. Ja tiek e, izlietotāja kododegviela tiek vienkārši noglabāta. To jūs redzat eh, attēloto ar sarkano līniju. Pēc eh, urāna un plutonija sadedzināšanas un pārstrādes eh, šo ainu jūs redzat attēlot ar dzelteno līniju. Un, ja tiek, da, tiek izmantota dalīšana, tas nozīmē pārstrādāšana un aktinoīdu likvidēšana, tad šos procesus jūs redzat attēlotus ar zilo līniju. Tas nozīmē, ka kodola atkritumu ir uh, vismaz par desmit reizēm mazāk nekā tad, kad tiek izmantota galīgā noglabāšana. Kas tad ir transmutācijas princips? Kā var iznīcināt šādus uh, daļiņas ar ļoti ilgu dzīves ciklu? Šeit mēs uh, izmantojam kā piemēru plutoniju 239. Tiek izmantoti neitroni, lai šo elementu iznīcinātu, bet vispirms ir vajadzīgs protons, tas ir ūdeņraža kodols, un tiek izmantots arī spalēšanas palācijas mērķis, un uh, pēc tam tiek uh, radīti neitroni. Šie neitroni savukārt tiek izmantoti, lai sašķeltu šķelšanas rezultātā aktivizētu šo radioaktīvo elementu. Tas nozīmē, ka mēs iegūstam tādus elementus, kuriem ir īsāks dzīves cikls, vai kuriem īstenībā vispār nav šāda dzīves cikla. Mēs eh, veicām pētījumus par eh, transmutācijas procesu ar eh, ierīcēm, kas tiek dzesētas ar gāzi. Šādi paši projekti ir arī Francijā un Beļģijā, par tiem es runāšu detalizētāk mazliet vēlāk. Mums ir dažādi projekta partneri, tas ir mans institūts Āhenē, pēc tam ir pētniecības centrs Julihā, eh, mēs eh, sadarbojamies arī ar Siemens un Frankfurtas eh, Moderno ziņātņu institūtu. Uh, Ko tad mēs darām? Mēs mēģinam attīstīt ar akceleratoru darbināmu, ar gāzi dzesējumu transmutācijas eksperimentu. Ko tad nozīmē šis vārds subkritikā, subkritiskais? Mums ir vajadzīgs akcelerators, lai mēs varētu nodrošināt, ka šis mehānisms kļūst kritisks. Ja akcelerators tiek izslēgts, tad procesi nekavējoties apstājas. Kāda ir mūsu mērķi? Mums ir jāatbilst eh, Vācijas politikai attiecībā uz pakāpenisku atteikšanos no kodola materiāliem. Mēs izmantojam subkritisku subkritikālu sistēmu, un tāpat arī mēs eh, rakstām tehniski ekonomisko pamatojumu. Sākām rakstīt šo pamatojumu 2009. gada oktobrī, un eh, pu publicēsim pamatājuma rezultātus nākamā gada februārī. Kas ir mēs? Mēs, tas ir mans institūts ar dažādiem projektu partneriem. Un uh, ņemot vērā, ka mums nav daudz laika atvēlēt šodien, es uh, neiedzināšos detaļās. Kādi ir galvenie jautājumi? Tātad, ko dod degviela? Un jautājums ir par to, vai var uzprojektēt akceleratoru, kas būtu piemērots šādai iekārtai. Tāpat mums ir, ir jā, jāizpēta neitrona avots, kāds izskatās spalācijas mērķis. Tas nozīmē, ka ir jāizmanto neitronika un termālā hidrālika, kas ir būtisks gāzes darbināmam reaktoram. Kāds ir labums no šāda, šādas koncepcijas? Tas nozīmē, ka mēs varam nodrošināt augstu līmeņu atkritumu galīgo noglabāšanu. Mums ir jādomā kādu labumu varētu dot transmutācijas procesi augsta līmeņa noglabāšanas eh, projektos? Apspēlācijas mērķi atrodas degvielas elementi, un, protams, ka ir nodrošināts arī kodols, kas uh, ietvers, kas uh, nodrošina aizsardzību. Mēs domājam arī par dažādām startautiskām koncepcijām, Is, uh, uh, the... Pirmais, ko mēs izskatām, ir uh, Francijas koncepcija, kas saucās Astrid. Tas ir uh, nātrija dzēsējums uh, ātrais reaktors. Otrais projekts, ko mēs izskatām, ir Allegro. To attīsta Čehijas Republika, Ungārija un Slovākija. Tāpat arī ir Mira projekts, kas tiek, kurā tiek izmantots vīns un bismuts, un kas arī ir ātrās eksploatācijas reaktors, un, un kurā tiek izmantots ADS režīms, arī kritiskā, subkritiskā sistēma. Un uh, pēdējais ir mūsu koncepcija, Agate koncept, koncepcija, kā jau es minēju, ar uh, gāzes dzesējams, ar, ar akceleratoru darbināms uh, mehānisms. Ja mēs salīdzinām šīs divas subkritiskās uh, sistēmas, Agata un Miera, mēs varam paskatīties, kādas ir priekšrocības un uh, eh, kāda ir trūkumi. Es gribētu teikt, ka Miera sistēmas priekšrocības, uh, Svina Bismuta sistēmas priekšrocības ir tādas, ka dzesē, dzesētājiem ir augstāka siltumietilpība un zemāks eksploatācijas spiediens. Tas nozīmē, ka ar gāzes dzēsējamā sistēmā ir daudz vienkāršāka dekontaminācija, tad atbrīvošanās no indīgajām vielām. Tāpat mums ir arī pieredze ar augstas temperatūras reaktoriem. Un vēl viena no priekšrocībām ir spalācijas mērķa lielākais elastīgums. Ja mēs pastamies uz svinu dzisēm, dzesēm sistēmu, tad uh, Te ir runa par 15 centimetriem. Ar gāzi dzesējumā sistēmā, tā kā mēs varam izmantot uh, segmentētu mērķi, tad mēs varam uzstādīt visu vajadzīgo garumu tā, lai uh, daļiņas ar ilgu dzīves ciklu tiktu pilnībā iznīcinātas, un, protams, ka tas ir mūsu galvenais mērķis. un tas arī ļaus uh, šo iekārtu tiešām rūpnieciski ražot, nevis uh, attīstīt tikai kā eksperimentu. Pēc tam, kad mm, Beļģijas pārstāvis runāja ar Merkels kundzi par šiem jautājumiem, tad uh, tika nolemts turpmāk attīstīt tieši ar gāzi dzesējumu uh, subkritisko iekārtu, un uh, drīz Vācijā vajadzētu pieņemt lēmumu par šādas galīgās glabātuves izveidi. Secinājumi - dalīšana un transportācija nodrošina radiotoksiskuma un termojaudas samazināšanos augsta līmeņa atkritumiem. Ar akceleratoru darbināma sistēma ir piemērota, lai samazinātu augsta līmeņa atkrituma daudzumus. AGT koncepcijas tehniski ekonomiskais pamatojums parādīs, kādas ir tehniskās specifikācijas šādai ar gāzes SMM iekārtai. Ir jānodrošina pētniecība un tehniskā attīstība, lai pierādītu transmutācijas iekārtas tehnisko pamatojumu, un tam noteikti būs vajadzīgi vismaz 20 gadi. Lielas paldies! Äh, Lielas paldies runātājiem! Šī informācija, šī papildus informācija tiešām ļoti interesanta, un tagad mēs gribētu noslēgt pirmo uh, sarunu kārtu. Un, un pēdējais runātājs uh, būs Apela kungs par ģeoloģiskiem jautājumiem. Došu viņam vārdu, lūdzu. Jā, šodien dankā, Roil. Paldies, Roil kungs. Man lūdza izteikties par ģeoloģisko piemērotību šādām um, galīgajām glabātuvēm. Un eh, vispirms eh, gribu minēt arī tehniski zinātniskos kritērijus un eh, runāt par šīm vietām, ņemot vērā drošības aspektu. Protams, tas viss ir ļoti ska, saistīts ar direktīvu par kodola jautājumiem. Gribu pieminēt trīs atsevišķus jautājumus. Tie ir tātad augsta līmeņa drošības standarti, pret kuriem mēs tiecamies, kur nodrošina eh, drošības līmeni. Tālāk jautājums par lēmumu procesu caurskatāmību un treškārt sabiedrības un iesaistīto pušu dalība eh, šajā lēmumu pieņemšanā. Eh, šis, no šīs uzskaits jūs varat secināt, ka uh, ņemot vērā drošības jautājumus un sociālos aspektus, šie jautājumi tiešām ir ārkārtīgi svarīgi. Gribu uh, vadīties pēc šiem minētiem punktiem. Uh, runāšu tādā vispārīgā līmenī, tāpēc, ka dalībvalstīs šī ģeoloģija ir ļoti dažāda, jāmeklē specifiski risinājumi, un, protams, arī lēmumu pieņemšanas procesa dalība valstīs ir dažādi, gan, jo politiskais, sociālais ietvers ir dažādi, un katrā atsevišķā valstī, protams, ir jāatrod piemērots risinājums visa šī lielā, visa šajā lielajā ietveram. Tātad atgādinot vēlreiz, un tā pavisam vispārīgi, kāpēc šodien e, mēs tiecamies pēc šādas e, galīgās noglabāšanas. Protams, e, mēs gribam uzsvērt, ka tas var būt saistīts ar lielām priekšrocībām. Vispirms gribu minēt šo distanci starp atkritumiem un biosfēru. Tālāk jāmin arī spēju spēja samazināt šīs šo uh, radioaktivitātes atkritumu izplatību, kas mums varētu dot labumu, um, ir pasīva sistēma. Mums jāņem vērā, ka nepieciešama uh, pārraudzība, kontrola tātad. Pasīvā, pasīvais drošības stāvoklis ir salīdzināts ar uh, ar, ar, ar laiku. Mums ir eh, jārīkojas relatīvi īsā laikā un nepieciešams uh, veikt tātad šo dabas, šo izpēti un jāsalīdzina dažādi veidi aspekti. Agrāk mēs uzskatījām, ka galīgā noglabāšana zemes dzīlēs ir lētāka, bet um, varbūt, ka šāds arguments šodien vairs īsti mm, nav spēkā. Un tātad mums ir jāpadomā par šo ceļu, kā notiek noglabāšana. No paša sākuma jau ir skaidrs, ka, ka ne tikai labas lietas um, ir šajā ceļā, mums ir arī zināmi mīnusi, un tie ir saistīti ar ilgo laiku posmu. Uh, kā notiek šīs darbības, un augstas radioaktātāts uh, atkritumu gadījumā mums tad jā, jārēķinās ar ļoti lielu laika posmu, un līdz ar to uh, draudz, uh, rodas šis uh, apdraudējums. Un šīs, šie mīnus saistīti ar to, ka mums trūks šīs uh, ilgtermiņa kontrolas uh, Un arī nevar tikt nodrošināti um, dažādi um, aprūpes, uh, tāda apietūkuma aprūpe. Bet galvenā problēma ir tā, ka šo, šī ilgā laika dēļ, un uh, tāpēc arī, ka šī sistēma ir pārāk sarežģīta, ir, ka zinātniski nevar uh, pierādīt, jo visi procesi nevar, nav pietiekami vēl izprast zinātniskā, no zinātniskā viedokļa. Tātad paliek um, zināma nedrošība, kuru, jeb nezināšana, kuru vajadzētu samazināt. Un rezultātā var gadīties tā, eh, ka tiek pieņemts nepareizs lēmums vai tiek un to var redzēt gadījumos, um, uh, kad tiek tātad uh, noglabāt šādi radioaktīvi atkritumi un uh, tiek jau mēģināts samazināt šo nedrošību un nezināšanu, un ka tiek meklēta robusta sistēma, lai sasniegtu vēlamo stāvokli. Bet mums šāda pieeja ir jāredz kritiskā sabiedrībā. Ehm, jau, mūsu sabiedrība jau ir pamanījusi šo problēmu, ka jāmeklē vēl citi e, e, risinājumi, īpaši tad, ja mēs e, gribam domāt par šādu glabāšanas vietu, glabātuvju atrašanās vietu, un lai tas būtu tūmā. Un tad mums ir jāpadomā arī par šo uh, atkritumu atgūstamību, atgūstamību no šī galīgās glabātuvas. Un mums ir jādomā par ilgtspējīgu drošību un, un tas saistībā ar vēlmi vienu daļu no atkritumiem atkal izņemt ārā no šīs sistēmas. Pieredze, kāda mums ir šādos procesos, ir Uh, izraisījusi zināmas diskusijas uh, gan eksperta līmenī, gan sabiedrības līmenī. 50. un 60. gados uh, tika noteikta stratēģija, tas noveda pie tā, ka galvenā stratēģija tika, par galvenā stratēģiju tika izveidot šī galīgā radioaktīvo atkritumu noglabāšana, bet vēlāk tika izstrādātas un plānotas dažādas um, programmas, lai meklētu vietas šādām glabātuvēm. Un, bet uh, lielākā daļā uh, vietas, kuras tika atrasts, um, mēs saskarāmies ar protestiem. Un tas savukārt noveda pie tā, ka šīs programmas pat daļai tika arī pārtraukts. Tas noveda arī pie tā, ka atbildīgās institūcijas uh, ka tām vajadzēja risināt eh, šīs eh, problēmas, vajadzēja eh, stāties diskusijās ar vietējiem iedzīvotājiem un uzklausīt viņu, viņu bāžas, kā arī diskutēt ar iesaistītajām pusēm. Un īpaši 80. gados Eh, šis process turpinājās, un kopš tā laika diskusijas par sociālajiem un ētiskiem aspektiem noglabāšanā ir ļoti svarīgs elements šajās diskusijās. Mūsdienās šādas diskusijas nepastāv kopš 80. Eh, gadiem šī diskusija. Tātad, tātad šodien nenotiek neviena diskusija, kur netiktu apspriesta caurskatāmība, eh, dalība un eh, atgūstamība. 90. gados tika īstenots arī dažādi, dažādas um, iedzīvotāju vēlmes. Tas dažādos veidos tika arī sasniegts, un īpaši no 2000. gada uh, arī starptautiskās institūcijas, par to mēs jau tikko arī mazliet dzirdējām, iesaisties šo jautājumu risi, risināšanu. Gribu norādīt arī uz vairākiem projektiem. Viens no tiem bija projekts, kurš notika no 2000 līdz 2009. gada. Tas ir COVAM. Un tas uh, īpaši pievērsās vietējo iedzīvotāju un iesaistīto pušu interesēm. Gribu norādīt uz to, ka galvenā problēma šajās diskusijās ir tā, ka, ja notiek diskusijas visam agrīnā fāzē, tad vietējās iesaistītās puses, vietēji iedzīvotāji vēl nepiedalās šajās diskusijās. Ja, ja viņi piedalās, tad tas notiek tā it kā gadījuma pēc. Un e, vietējie iedzīvotāji iesaistās aktīvi tikai tad, kad lēmumu pieņemšana jau ir pavisam tuvu. Un ka iespēja, ka viņa dzīves vietas tūmā tiks uzcelt šāda e, glabāto kļūst pavisam reāli. Ņemot vērā šo vēsturisko attīstību, mēs varam redzēt, kā ir attīstīsies zināma diskusija atsevišķas um, iedzīvotāju grupas diskutē par šiem jautājumiem, un no 2001. gada um, sabiedrība, ka mēs pavērojam sabiedrības cerības, kas saistītas ar adiktu aktīvo uh, atkritumu glabāšanu, mēs redzam, ka sabiedrība uzskata šo problēmu par ļoti svarīgu un ļoti steidzamu. 60 7% apjaut, aptaujāto tā uzskatīja. No otras puses, ja pajautā cilvēkam, kā, kā viņa, vai viņi gribētu, lai būtu šāda glabātu viņa dzīves vietas tomā, tad lielākā daļa, 80% saka, ka viņi to nevēlētos. No vienas puses tātad cilvēki akceptē, ka ir nepieciešamība pēc šādām glabātuvēm, no otras puses viņi negribētu savus dzīves vietas domā šādu glabātuvu. Mēs redzam šo pretrunu. Un mēs redzam, ka šis jautājums tiešām ir padziļināti jā, jādiskutē. Tagad ir 2010. gads, un e, šodien mēs e, redzam rezultātus, kāda ir, ar, e, no, kāda ir pēc diskusijām ar sabiedrību. Mēs redzam, ka ir izkristalizējušās zināmas preferences. Protams, visi cilvēki gribētu, lai vairāk 80% vēlētos, lai tiktu nodrošināt šī aizsardzība pret radio, uh, aps, uh, radioaktīviem stariem. Lielākā daļa uzskata, ka sabiedrība ir jāiesaist šajā, uh, šajā uh, lēmumu pieņemšanas procesā, bet tikai 37% saka, ka viņi vēlas šo galīgo glabātuvi. Tātad mēs saskaramies šeit ar zināmu protestu, jeb pretsparu no eh, iespējamiem iesaistītajiem, jo nevalstiskās organizācijas eh, tātad arī ir eh, šādā veidā sev pozicionējušas. <clears throat> Gribu pastāstīt, kā tika beigts darbs saskaņā ar Kovam projektu. Ir norādīt uz atsevišķiem aspektiem D. Tātad esi visaptveroši, gan tehniskā um, ziņā, piemēram, jādomā par visu un jādomā arī par sociālo aspektu. Jāiesaist šajā procesā visi, kuri, vēl, kur to vēlas. Jā, jārūpējas par to, lai būtu pietiekoša visaptveroša dalība un lai dalībnieki būtu jā, um, pietiekami informēti. Tātad šis ir uh, priekšstats, kāds ir atsevišķiem, jeb um, atsevišķām iesaistītām pusēm. Un eh, tika minēts arī veto, eh, ka iespēja šajā procesā. Un tas viss arī varētu novest pie eh, atbilstošām sēkām, bet mūsdienās vairs nevajadzētu Uh, īpaši uzsvērta diskutējot, uh, ka šī uh, galīgā glabātu drošības ziņā ir visdrošākā. Mums tikpat labi jāņem vērā arī ētiskus un sociālus aspektus. Jādod iespēju visiem iesaistīties šajā procesā, kas to vēlas. Uh, jau minēja, ka agrākajā procesā e, tas bija diezgan grūti izdarāms, jo vietējie dzīvotāji sākotnēji um, e, nejutās it kā da, piedalīt šajā procesā. Un nevajadzētu. Tad vajadzētu censties veicināt reģionālu attīstību šajā sakarībā. Un noslēgumā es gribētu apkopot par uh, to, kas, ko mēs varētu uzskatīt par īpaši drošu um, risinājumu, kāds tam varētu būt sekas, un proti, kā tehnisks un netis, netehnisks un sociāls aspekts varētu apvienot. Šis apvienojums metodiski ir ļoti sarežģīts. Mums jāveic darbs arī vēl nākotnē, un kāpēc tas tā ir? Jo nav šīs uh, vērtības, šīs īpašās vērtības, kas saistīts ar um, glabātus vietas izvēli. Ja, piemēram, drošības aspekti mm, ir nodrošināti, tad kādā citā vietā varbūt atkal kaut kas pietrūkst. Un, manuprāt, vienīgais, vienīgā uh, mērķiskā pieeja uh, būtu saistāma ar angļu valodā tā saucamo safety first, ja vispirms drošība. Jo tikai tā mēs varēsim pamudināt iedzīvotājus ar labiem argumentiem, ka viņi varbūt negluži labprāt, bet tomēr akceptē to, ka viņu dzīvesvietas tūmā tiek ir, ierīkota glabātuve. Un mēs viņus varēsim pārliecināt tad, ja, ja procedūra kuru mēs būsim izmantojuši, lai noteiktu šo atrašanās vietu, jo tas atbildīs visam, ko mēs esam šeit aprakstījuši. Šis princips safety first no, nozīmē arī to, ka tad, mums tiešām ir jāizdiskutē pilnīgi visi jautājumi, kas saistīti ar drošību. Uh, Un tikai tad, kad viss nedrošība būs zudus, mēs varēsim pievērsties citiem elementiem, jeb iesaistīt tos šajā procesā. Ar šiem noslēgumu vārdiem gribētu pabeigt savu runu, negribu jūs atstāt tādus tādā apjukumā. Gribu teikt, ka pastāv pieejas, kā jau pieminēja, ir šis kovam projekts pēdējo gadu laikā ir atbil, attīstīts, atbild, attīstīti procesi, tika arī izmantot, ne tikai lai pārliecinātu cilvēkus, bet lai arī uzsāktu lēmumu procesus. lai atrastu piemērotu risinājumu. Pateicos par jūsu uzmanību. ähm, auch Ihnen ganz herzlichen Dank. Paldies. Līdz ar to pirmais, um, pirmā saruna kārta uh, mums uh, ir uh, izskatīta, un tagad kolēģi un kolēģis jums ir iespēja uzdot jautājumus. Līdz šim esmu saņēmis vienu runāt gribētāju Kalaskungs. Būtu ļoti pateicīgs jums, ja jūs savus jautājumus uzdotu konkrēti, jo konkrētāk jūs to darīsiet, jo konkrētāk būs atbildi Kalaskungs, lūdzu. Paldies. Priekšsēžkungs, paldies arī panelistiem, kas mums sniedz ļoti interesantu un noderīgu informāciju kas ir saistīti ar mūsu darbu šajā komitejā. Man būtu šāds jautājums. Pat visoptimistiskākās aplēses īpaši ņemot vērā Tomalskas kungu sacīto, patur, varēdz, e, ka tūkstošiem gadu paies, e, lai drošības riskus e, likvidētu, bet drīzāk jau varētu būt runa par gadu miljoniem. Apelkungs runāja par ģeoloģisko pieeju un zinātnisko un sabiedrisko vai sociālo elementu miedarbību. Bet ja mēs paredzam, ka pasaule attīstīsies, tādā pat veidā, kā pat labam tas notiek arī tālāk. Tātad eh, līdz 2025. gadam būs 8 miljārdi iedzīvotāju uz planētas, īpaši Āzijas un Āfrikas valsts iedzīvotāju skaits ļoti strauji pieaugs, tad ņemot vērā arī alternatīvo enerģijas avotu embrionisko stāvokli, šķiet, ka risinājums varētu būt atomenerģija. Taču uz to mums jāraugās ar lielām bažām. Bils Geits ir izdarījis uzbrukumu alternatīvās enerģijas formām, kas patiesībā tikai 10-12% no mūsu enerģijas nepieciešamībām nodrošina. Bet kā jūs raugties uz iespēju attīstīt alternatīvos enerģijas avots? ņemot vērā arī attīstības stāvokli, kādā patreiz atrodas atomenerģija. Kā arī drošības risks Eiropā, Ziemeļamerikā un patreizējiem attīstības po, uh, procesiem. Jautājums Tomauska Keskungam, jeb pat divi jautājumi, un proti jautājums, kādā attīstības stadijā atrodas šie reaktori uh, attiecībā uz uh, transmutāciju? Nu, par, runājot par valstīm, kas attiecās uz Bēļģiju, es īsti nezinu, man nav nekas zināms par to, vai mira ir jau progresējis, cik dārgi tas būs, kurš finansē šos, šo reaktoru projekts, un ja nu tas tiešām ir saistīts ar tādām izredzēm, tad kurās valstīs uh, transmutācija jau ir glabāšanas stratēģijas sastāvdaļa. Tādēļ man būtu jautājums Rietas kungam un Apela kungam. Šie jautājumi attiecās uz. Otinger kunga minētās direktīvas um, šeit saistību. Referātos es dzirdēju, ka ir vairākas valstis, kurās ir vienprātība par to, ka dziļā ģeoloģiskā glabāšana ir labākais risinājums, un es labprāt gribētu uzzināt, kā par to, kā tik sasniegt šādu veidu vienprātība. Vai tas aptver to, ko jūs, Riotas kungs, teicāt, arī sociālo mm, licenci, jeb tā ir vienprātība, kura pastāv bez sabiedrības piedalības. Un tad es vēl labprāt gribētu uzzināt par to, kurās valstīs jūsuprāt, Riots un Apelkungi, šis risinājums saistībā ar um, Eh, dziļajām glabātuvēm jau ir nonācis eh, realizēšanas, tu, tātad tuvu realizācijai. Un kurās valstīs šādi procesi tika pārtraukti? Tālāk vēl par šo lielo tēmu, kur minēja Apela kungs, kā piemēram Vācijā ka mums ir šī saistība ar, ar, vā, ar gadījumu Vācijā par um, atgūstamību no, uh, no šādām glabātuvēm. Es gribētu par to vēl dzirdēt. Liels paldies! Uh, tad, tad es gribētu arī piemitinēt uh, jautājumus, kurus kur tika uzdot, to viņi nodošu tālāk, jo tas ir ļoti, inter, ļoti interesants papildinājums, bet Tomauskas kungs, kāds jūsuprāt ir šis iespējamais laika grafiks, kā tiks turpināts šis projekts, kad ko varēs sasniegt, jo šī jautājuma atbilde būs svarīga nākošiem jautājumam. Tālāk eh, Hercoga kundze. Paldies priekšsēd, paldies par šīs uzklausīšanas organizēšanu, kas ir īstā laikā. Man ir daži jautājumi. Pirmkārt, Tomauskis kungam. Visi jūs minētie projekti ir S3 sarakstā. Kāds varētu būt laikgrafiks? Kad mēs varētu saņemt īsts rezultāts? Es domāju, tas ļoti nozīmīgi. Eiropas parlaments vairāk kārt sacīs, ka S3 sarakstam ir tā jābūt kustībai. nevar būt atkal ar vienu jaunu projektu, un tad arī implementācija ir baigā nokavēšanās, aizkavēšanās. Un tad man būtu vispārīgs jautājums runātājiem. Ja mēs runājam par augstas radioaktivitātes atkritumu noglabāšanu, ir jāizlem pamatjautājums, vai katra dalībvalsts patrisinās šīs problēmas, jeb šo kopīgi. Tātad, cik būs šīs galīgās noglabāšanas vietnes Eiropā optimālā variantā? Energo iegūšanas avota e, izvēle ir dalība valstu ziņā, bet varbūt šī lēma pieņemšanas procedūra ir jāpamaina ir jau jauki pieņemt nacionālā, reģionāla līmenī lēmums, bet, ja ir iesaistīts vairākas dalībvalsts, tad ir arī jāpielāgo attiecīgi lēmumu pieņemšanas procedūras un ir jāraugās, kā mēs iegūsim sabiedrības atbalstu. Kā jūs to, kā jūs to vērtējat? Es domāju, attiecībā uz augstu līmeņa atkritumu direktīvu šie ir galvenie jautājumi, uz kuriem mums nāksies atbildēt. Kolēģis Brežina. Zeptala už paní Rebeka Harms, ale... Jā, paldies. Tātad eh, Rebeka Harms jau daļai jautāja. Vai pamatojoties uz jūsu pētniecības rezultātiem, jūs redzēt iespēju novērtēt izmaksas vienai tonai kodola atkritumu transmutācijas ceļā, eh, lai radioaktīvās vielas, kas ir visaktīvākās, tiktu noārdītas, vai ir iespējams izdarīt ekonomisko ietekmes izvērtējumu uz jūsu pētniecības rezultātu pamatu. Un kā tas ietekmēs elektroenerģijas cenu? Paldies, Jordāns Cislīkundze predsednik, in hvala za zelo zanimive prezentacije. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par šīm interesantajām prezentācijām. Uzskatu, ka Eiropā un arī vispār pasaulē mēs saskaramies ar paradoksu, ja runa par lieliem izaicinājumiem, piemēram, klimata pārmaiņas, sociālās sistēmas. Un tas pats attiecas arī uz uh, kodola enerģiju un kodola atkritumu noglabāšanu. Uh, Cilvēki it kā ļoti labi apzinās, kas ir jādara. Eh, cilvēki, iedzīvotāji pieprasa valdībām eh, un parlamentiem rīkoties, taču īsnībā izskatās, ka nekas nenotiks. Paskatīsimies, kas te notiek elektrības jomā. Mēs iepērkam lielas iekārtas, mēs mm, pērkam ļoti jaudīgas elektroierīces, atstājam iedegtas gaismas, dzīvojam pārkarsētās istabās, bet tajā pašā laikā mēs aicinām politiķus rīkoties. Es uzskatu, ka mums ir kaut kas jādara. Gan akadēmiķi aprindas, gan rūpnieki, gan politiķi ir sagaidījuši laiku, kad ir jārunā nopietnāk par šādiem jautājumiem. Mēs Mums nevajadzētu domāt, eh, kā izteikties tā, lai iedzīvotājiem patikt mūsu sacītais. Ir pienācis laiks patiešām pieņemt reālus lēmumus, ņemot vērā to, kas notiek apkārt mums visā pasaulē. Ir jādomā, kā lēmumu pieņemšana par šiem tik svarīgajiem problēmu jautājumiem varētu vairāk iesaistīt uh, iedzīvotājus ir jādomā, piemēram, par elektroražošanu, kādus avotus mēs varētu izmantot un kā mēs varētu nodrošināt, lai visas elektrostacijas tiktu izņemtas no eksploatācijas drošā veidā. Tajā pašā laikā mums ir jādomā arī, ko darīt ar kodola atkritumiem. Tāpat kā iepriekšējie runātāji, es gribētu vairāk zināt par transmutācijas procesu, kad šīs process būs komerciāli dzīvotspējīgs Un eh, kādas tad īsti ir problēmas, vai te ir runa par zināšanām vai par naudu? Mauskas kungs, jūs teicāt, ka ir vajadzīgi vēl 20 gadi. Es domāju, ka mums vajadzētu nodrošināt, lai eh, šīs procesas būtu pieejams agrāk. Mums ir vajadzīgi šādi novatoriski risinājumi jau tagad. Ja mums ir jāiegulda vēl 20 gadi, uh, E, investīciju un resursu, tad man rodas jautājums, kurš tad būs šis investors, kurš nodrošinās finanšu līdzekļus. Privātais sektors to nedarīs, tāpēc, ka mm, tiem nav intereses par šādiem projektiem, taču augsta līmeņa radioaktīva atkritumi kaut kur taču ir jānoglabā. Es gribētu dzirdēt atbildes šo jautājumu. E, Rebeka Hārms uzdeva jautājumu, kas arī man lika aizdomāties. Transmutācijas process ļautu mums tikt galā ar eh, radioaktīviem atkritumiem tādā pašā veidā, kā mēs apsaimniekojam citus atkritumus. Proti, tas ir tāds kā uh, atkritumu otrreizējās pārstrādes process. Ko darīs tās valstis, kurām nav vajadzīgo ģeo, ģeoloģisko apstākļu, lai tās varētu izmantot noglabāšanas zemes dzīvēs. Es atceros līdzīgas iniciatīvas Centrāla Eiropas valstīs. Šīs diskusijas notika pirms ap, apmēram 15 gadiem. Viss it kā bija kārtībā tad, kad eh, notika šādas apspriedes, taču eh, tad, kad tika uzdots jautājums, kur eh, tiks ierīkota šāda glabātuve, visas diskusijas apstājās. Apelkungs Jūs pieminējāt principu drošība vispirms. Es pilnībā tam piekrītu. Šīs princips ir jāievorā ne tikai attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu, bet arī uz kodoelektrostaciju eksploatāciju. Vai jūs uzskatāt, ka mēs nedarām visu to, kas ir vajadzīgs, ja runā par šādu glabātuvju un operāciju vietas atrašanu. Galu galā mums ir jādomā par to, vai sabiedrība akceptēs šādus procesus, un mēs varēsim e, tādus procesus īstenot tikai tad, ja sabiedrība teiks jā. Un, ja ir runa par sabiedrības viedokli, tad, manuprāt, ekspertu viedokļi netiek pietiekami izsvērti. Paldies! Tātad vēlētos lūgt, lai mēs sniedzam atbildes, un jā, jūs piekrīt, varētu sākt vispirms ar Attila kungu, pēc tam lūkšu Riotas kungu, tad mēs varētu vispirms pievērsties šai transmutācijai. Apel kungs, lūdzu. Jā, vispirms es vēlētos atbildēt uz Hārmas kundas jautājumiem. Pirmais jautājums attiecās uz to, kuras, kurās valstīs pastāv vienprātība par um, galīgo noglabāšanu. Tas, protams, ir atkarīgs no tā, kuram uzdod šo jautājumu. Nu, principā varētu teikt, ka galīgā noglabāšana lielāku atbalstu eh, ir, ir, ir mazliet grūti atrast, kur, pateikt, kurā vietā ir šis um, atbalsts, jo ir grūti. Um, Tātad izprast visu pilnībā šo iedzīvotāju viedokli, bet eh, mēs zinām, kur, kur ir uh, atbalsts um, šī izvēles procedūrai, jo tādā gadījumā iedzīvotāji jūtas uh, ņemti vērā. Un mums jāņem vērā arī ir vienprātība par stratēģiju nu, un arī vienprātība par pašu procedūru. Īpaši tas attiecās uz tiem, kuri ar šo jautājumu nestrādā prot profesionāli, bet kuri izsakās tad, ja viņi, viņiem šķiet, ka viņi tiek, viņa interesi tiek skārts, un tāpēc eh, grūti atbildēt uz jo, jūsu jautājumu. Nevar jums pateikt, kur šī vienprātība ir vislielākā, eh, bet varbūt kādu norādījumu var dot, kuras valstis ir eh, vis tālāk progresējušas. No vienas puses to var secināt, jeb saistīt uz ar atbildus jautājumu, cik tālu tās savā procesā ir tikušas, tad Vācija, var teikt, ir tikusi diezgan tālu, un Tamauskas kungs jau pilnīgi pareizi norādīja, ka mums Vācijā bija liela diskusija par to, vai būs tagad šī atrašanās vieta, vai mēs to saglabāsim vai nē, ja mēs meklēsim kādu citu. Tātad gribu tomēr norādīt, ka progress viens pats par sevi vēl neko neizsaka. Bet kā tiek spērti atsevišķi katrs solis atsevišķi. Kā tika attīstīt ši, šī procedūra, lai nonāktu pie rezultāta, pie, pie konkrētas stratēģijas? Manuprāt, e, ASV, kaut gan ASV ir tikus ļoti tālu, grib šeit it kā ASV izlaist, bet manuprāt šķiet, ka Šveicas modelis augsts radioaktivitātes e, atkritumiem ir vislabākais, saistīts ar vislabākajām izredzēm. Hm. Jo problēmas, kuras minēju, kas bija 80. un 90. gados, kur, kur mums bija hm, jā, jāgūst atbildīgo atbalstu, un Šveicē tie ir kantoni. Un toreizējie hm, ministri hm, uzsāka diskusijas par šo uh, radioaktīvo atkritumu noglabāšanu, un toreiz netika sasniegta vienprātība, un tāpēc tika izveidota ekspertu grupa, kā jau to parasti šādos gadījumos dara, un šī grupa saņēma skaidru uzdevumu nodrošināt to, lai no drošības aspekta visi mērķi kas saistīti ar drošību un eh, ģeoloģisku sastāvu. Un toreiz arī sabiedrība par šo jautājumu plaši izteicās, ka šie visi aspekti tiek uh, ap, apskatīti vienādi un novest pie risinājumu. Un tika izstrādāts atbilstošs likums, un līdz ar, pamatoties uz šo likumu, tika uzsākta procedūra, lai noteiktu uh, atrašanās vietu. Šī procedūra notika trīs posmos, un šis plašais process, e, visu līmeņu e, iesaistīšana arī, e, iedzīvotāju iesaistīšana arī kaimiņu iesaistīšana deva nepieciešamo uzticību, nedrošību, bet uzticību relatīvi īsā laikā nonākt ar izsnēm. Un līdzīgā veidā varētu būt arī tā, ka Skandināvijā process, kurš jau ir uzsākts Zviedrijā un Somijā, novedīs pie pozitīva rezultāta. Tur konteksts, manuprāt, svarīgais ir šīs veto tiesības. Zviedrijā tad ir šī, šī īpašā situācija, kur citur nav. Šveicē tas tā kādreiz bija, bet tagad vairs nav. Un notika ilgstošs process ar sabiedrības iesaistīšanu. Tas nenoveda pie tā, ka visi protesti tika, pilnīgi visi protesti tika likvidēti, bet līdz ar to radās īpašs um, uh, veids, kā, uh, kā rīkoties, un līdz ar to risinājums bija iespējams. Un tālāk es gribu tagad, uh, es pat, es, pats esmu pierakstījis savā lapiņā šeit eh, atkritumu atgūstamību, bet es pats īsti vairs skaidri neatceros, kāds bija jautājums. Jautājums bija tāds, kā šodien vispār notiek šī apstrāde, kā ir, ir um, uh, process, kā mēs uh, debatējam par šo atgūstamību un gribu norādīt uz procesu, uh, kas notika uh, Vācijā. Tātad, kad, tik, kad nebija nepieciešams atgūt no asas glabātos atkritums. Nu jā, asas, asa izraisīja daudzas diskusijas, un mēs varam būt droši, ka tas saistīts arī ar drošības jautājumiem Vācijā. Jo pastāv uzskats, ka šiem um, uzglabāšanas, šīm uzglabāšanas vērtnēm ir jābūt spējīgām izturēt 500 gadus. Uh, bet gribu teikt, ka pieeja šim jautājumam ir diezgan dažādas, piemēram, Šveicē. Pastāv kombinācija, tik izvēlēta kombinācija. Tad Šveice cenšas uh, sasniegt tādu eh, situāciju, ja ir nepieciešama atgūstamība, atgūstamība, tad tā ir jānodrošina konkrētā laikā, bet ne, uh, bet ierobežotā laikā. Un jāņem vērā gan drošības aspekti un iespējas nodrošināt šādu piekļuvu šiem atkritumiem, lai tos varētu ātri eh, atgūt. Un šeit vēl nevar nodrošināt eh, to, ka tas ātri, ka šādu procesu ātri varētu veikt, un Šveicē tika izvēlēts ceļš, kas no vienas puses iesaista sabiedrību procesā, un, un, un mm, par to, cik ilgi ir jānodrošina šī atgūstamība, un no otras puses uh, tik pievērst uzmanība tam, lai šī, šī uh, galīgā glabātuva darbotos tieši tā, kā iecerēts. Šī sistēma tiek vispirms pārbaudīta mazākos apjāmos, un pēc tam, ja tas labi darbojas, pārnest uz lielāko. Uh, Uh, uz lielo sistēmu. Šis uh, process vēl nav pabeigts, bet nu, tāda ir galvenā ideja. Un otrā iespēja ir ceļš, kam seko Skandinā, Skandināvija. Tas, tas saistīts ar ģeoloģisko ietvaru, ar. Um, un šādā veidā uh, grib nodrošināt to, ka konkrētās sistēmās atkritumus katrā ziņā varēs, no tām atkritumus katrā ziņā varēs atkal atgūt. Diskusijās vienmēr eh, parādās šis vārds atgūstamība, bet tiek izvēlētas pieejas, kuras gan tehniski, gan, eh, <clears throat> gan no sabiedrības viedokļa ir diezgan dažādas. Un uh, Principā šie procesi, šīs pieejas vēl nav pilnībā e, izstrādātas līdz galam. Hercogs kundze uzdeva jautājumu, vai katrai valstī būtu jāmeklē pašai risinājums tiem atkritumiem, kurus tā saražo savā teritorijā, tad tas attiecās uz radioaktīviem atkritumiem, jeb e, vajadzētu meklēt kopīgus risinājumus es, eh, kam svarīgi ir drošības aspekti īpaši. Un gribu teikt, ka, ka vispirms ir jāme, jāmeklē tāds uh, risinājums, kam visi piekrīt. Un ja visi šādu uh, Eh, risinājumu varēs atbild, atbalstīt, tad tikai to varēs arī ievērot. Tātad situācija ir sarežģīta. Piemēram, ja kāda valsts ir eh, saražojusi atkritumus, un šai valstī pašai nav laba iespēja, piemēram, dabas apstākļu dēļ, eh, noglabāt šos atkritumus, un šai valstī ir jānogādo, jānogādā atkritumi kaut kur citur, jā, šis ceļš ir ļoti sarežģīts, un tāpēc es domāju, ka, nu, ka man, ka risinājums būtu tāds, kā es to sākumā jau minēju, tas labākais. Tālāk tika norādīts arī uz konfliktu, kā to varētu nosaukt, konflikts starp sociālo atbalstu un tehnisko pusi. Gribēju izvairīties no šie vārda akceptēšana, mm, bet Arī šeit man nav tāda galīgā risinājuma, kurš būtu derīgs visā Eiropas Savienības līmenī, jo jāņem vērā to, ka nosacījumi katrā dalības valstī ir atšķirīgi, bet, manuprāt, vispirms jādomā par šo principu drošība vispirms, jo citādi mēs nevarēsim nevienu uh, pamudināt dot savu atbalstu, ja vismaz neprotestēt. Riotas kungs, paldies. Varbūt. Gribu teikt, ka Apels kungs jau īsumā, jeb īsāk vai garāk pieminēja visus punktus, bet tagad eh, vēl par šo jautājumu, Par vienprātību. Tad eh, gribu teikt, gribu minēt Zviedriju, arī Vāciju, protams, Šveici un eh, arī Kanādā. Kanāda ir eh, nu, pāriorientējusi savu um, galīgo glabātoju programmu. Tā, ir ļoti plaši iesaistījusi Kanādas sabiedrību šajā jautājumā, un tāpēc Kanādai ir izdevies sasniegt kaut ko tādu, ko mēs uh, varam nosaukt par vienprātību, lai gan gribu uzsvērt, ka simtprocentīgas vienprātības vienā valstī nav nekad. Tuvāk aplūkot šī jautājuma, gribu uzsvērt uh, Zviedriju, Somiju un Franciju. Ja mēs palūkojamies no laika viedokļa un pieredzi, tad eh, pieļauju, ka šeit progress varētu būt vislielākais. Zviedrija, Somija eh, vadās pēc tā, ka tās eh, varēs jau tuvāko desmit gadu laikā uzsākt šo darbu, un arī Francijā ir labas izredzes, kas attiecās uz atgūstamību. Tad šeit ir dažādas viedokļi, bet, kas, bet mums jāprecizē, ko tas konkrēti nozīmē, kādu pasākumu nepieciešami. Gribu šeit minēt kā piemēru Franciju, kur, kur šī atgūstamība ir iekļauta uh, galīgās noglabāšanas uh, likumā, bet izraisījās arī debata, kura tātad tik ņemta vērā Francijas attiecīgā likumdošanā. Vēlāk jautājums par eh, reģionālām galīgo glabātu sistēmām. Gribu teikt, ka mums nepieciešams, lai šie eh, procesi būtu caurskatāmi. Uh, Un mums jāņem vērā arī, protams, tehniskā puse, un tāpēc es domāju, ka mums e, ka mēs varēsim labāk um, turpināt darbu pie šī, šiem procesiem, tad, ja mums būs jau zinām pieredze savākt, kas attiecās uz konkrētiem skaitļiem, uh, kur uh, saistībā ar valsts, kurai pati, uh, kurai pašai nav šī atomenerģiju. Gribu šeit minēt uh, eh, Somiju, kurai ir četri reaktori un ceļ jau piekto. Un tiešām eh, arī ekonomiskā puse ir svarīga, un tā nav šķērslis, lai arī mazākas valstis celtu sev šādus reaktorus. Tālāk grib pieminēt arī Šveici. Uh, kura meklē šādus galīgas, šādu galīgo glabātu risinājumus, un tās turpina darbu pie savām programmām. Drošība un sabiedrības atbalsts. Pilnīgi piekrīt šim principam safety first, drošība vispirms, bet jautājums par to, cik daudz drošība ir pietiekama jo ne uz visiem jautājumiem var atbildēt pilnīgi konkrēti, cik droši situācija ir tagad, kādas būs pēc simtiem gadu. Un izsverot visu, mums, mēs redzam, ka jāpievērš pietiekam uzmanību arī sociāliem jautājumiem. Vēl pavisam īs, īs komentārs par kalasas kunga teikto. Uh, Es domāju, ka ir svarīgi par alternatīvu enerģiju, ka ir svarīgi, ka mēs aplūkojam visu sistēmu kopumā un pamatojoties uz eh, diskusiju par atomenerģiju, eh, ņemot vērā arī ekonomiskos aspektus. Uh, Jūs jau zināt, kā, kāda situācija ir atsevišķās valstīs. Es domāju, ka tas viss ir jāņem vērā. Paldies. Paldies. Tomauskas kundz. Kungs, lūdzu. Lūdzu atbildēt uz jautājumiem, kur tika uzdot. Lielas paldies, Roila kungs. Uh, Vispirms gribētu atbildēt uz jautājumu par transplantāciju, kāda ir pašreizajā situācija, cik ilgi ilgs process un cik tas izmaksās un kurš to finansēs visu pēc kārtas. Vispirms gribu teikt, ka mēs nošķiram uh, <clears throat> daļu uh, par uh, atkal pārstrādi un, un no otras puses šos fizikālos procesus saistībā ar transplantāciju. Šeit mums ir svarīgs proces, pr princips ka e, dažādi šie ķīmis, dažādas ķīmiskās vielas sastāvis, sastāvis mazāko palifrācijas risku. Un šis process jau ir attīstīts, un nākošais solis ir e, no šī laboratorijām it kā pārvest uz, uz konkrētu tehnisku pielietojumu un ir, mūsu mērķis ir vismaz mm, ņemot vērā tādas mērījums kā kilogrami, saražot konkrētus e, daudzumus. E, mēs, protams, gribam diskutēt arī mazliet um, e, ilgāk. Es domāju, ka mūsu diskusijas turpināsies no līdz pat 2015-2020 gadam, bet kas attiecās uz transmutāciju, vispirms mums jāpievērš jautājumam par fizikālo procesu, fizikālais process kā tāds, šeit ir nepieciešama vēl <clears throat> virkni papildu darbu. Mums ir jāizpēt vēl konkrēts jomas. Tas, piemēram, attiecās uz jautājumu, cik uh, <clears throat> kā neutroni ietekmē aktinīdus un tā tālāk. Tātad tie ir dati, kuri mums vēl jāgūst. Process kā tāds ir izprast, bet jautājums rodas par to, kā mēs no šīs jau etablētās tehnoloģijas nonāksim uh, līdz šī minoru aktinīdu sādicināšanai. Šis process, šo procesu mēs veidojam tā, ka mēs uzreiz sākam ar minoru aktinīdiem tas ir, eh, tā ir viela, kur mēs jau pazīstam. Mums tur ir eh, dažādi vielas sajaukums, un, un tad mēs, mēs atrodam konkrētu sadedzināšanas elementu, un šis, šī joma ir tāda jau, šis process ir tāds jau kā ilgāks. Uh, Vispirms gribu teikt, ka mums jau ir šī izpratne par procesu, ja runājam par nulles enerģiju. Un ot, no otras puses, ka pieminēt īpašu iekārtu, kur vēl jātist, jāitīst. Uh, mēs runājam vismaz uh, par lielumu varētu būt 15 līdz 100 megavati. Mm, Bēļģija, piemēram, ir teikusi, ka mēs esam gatavi finansēt šādu iekārtu 40% apmērā, un citi partneri arī ir aicināti piedalīties, bet mums vēl jāparaugās, kā, cik gatavs būs citas valsts iesaistīties. Bet, nu, ja mēs tagad ņemam šo Beļģijas, pro, šo Beļģijas uh, procesu, tad mēs varam teikt, jā, ja mēs varēsim apmēram desmit gadu laikā eh, sagatavot šādu iekārtu eh, laišanai darbā, tad mums vēl būs nepieciešami daudzi gadi pieredzes, eh, lai, mums, lai mēs varētu konkrēti pateikt, ka mēs esam izpratuši procesus tik tālu, ka uh, kā nākošo, nākošo soli mēs varētu e, izmantot tādu plašāku tehnisku pielietošanu. Un nu, par otro jautājumu es gribu teikt par to, cik ilgi tas ilgs. Nu, optimiski raugoties, es teiktu, ka lēmumu pieņemšanas pamats vai šāda iekārta e, var tikt, var tikt eh, izveidot kā koncepts atsevišķā valstī, tas, tas nebūs pirms 2030. gada. Un tad es domāju, eh, vēl gribu pieminēt jautājumu par finansējumu. Principā šis process ir eh, pozitīvs. Tas nozīmē, ka mums vēl ir atsevišķi posmi jāizstrādā, kas attiecās uz enerģijas ieguves izmaksām, kur šādā procesā rodās. Tie ir punkti, pie kuriem ir jāstrādā vēl konkrētāk, jo gan plot Plutonā, gan um, minoraktīdos ir um, ļoti daudz enerģijas, kuru var izmantot um, elektrības ražošanā. Un tāpēc domāju, ka uh, tiešām tas ir punkts, kas būtu jāņem vērā, un tāds būtu mans vērtējums. Uh, mums transmutācijas virzienā tiešām ir jāpieliek liela pūliņa, jo jau pilnīgi pareizi tika teikts, ka visi procesi līdz šim ilgst pārāk ilgi, bet no otras puses mums jau sver arī to, ka līdz šim neesam saņēmuši vēl tik grandiozu atbalstu, lai, nu, nu teiksim, pārāk lielu atbalstu lidās transportācijā mums būs jāizpēt arī to, cik tālu citi koncepti var novest pie tā, ka tiek samazināt šo um, ilg, šo, šo vielu, kurām ir ilgs dzīves uh, cikls um, samazināšana. Es jau pieminēju šos um, Eh, neitrons, kas nepieciešami sadalīšanai, un arī mm, mēs tiešām varam padomāt par to, kā neutronu spektru mazliet eh, uzlabo. Un, piemēram, tas būtu punkts, kur mēs varētu aplūkot kā tādu alternatīvu. Uh, jo mēs, mēs jau esam inicijējuši dažādas pētniecības darbu šajā virzienā, ne tikai mēs, bet arī citi, bet nu, tas ir viens no punktiem mūsu darba kārtībām, un vēl kāds aspekts ir, domājot jau tālu nākotnē, ka, ka mēs ņemam šo fizionu reaktoru un vadamies pēc tā, un tātad līdz 2030. gadam mums vajadzētu sasniegt to, ka visi šie procesi uh, būtu pavirzījušies uz priekšu tik tālu, ka mēs varētu uh, izvērtēt situāciju kopumā. Tad es vēl gribu teikt dažus teikumus par šo atgūstamību, jo ar šo jautājumu, ar um, galīgo noglabāšanu, šo jautājumu esmu darbojies jau vairāk kā 20 gadus, pārzinu vismaz Vācijas situāciju. Vācijā ir tā, ka atgūstamība ir mērķis, kas, saistīts, kas ir formulēts saistībā ar drošības jautājumiem. Un Harms kundze uzdev jautājumu, kāds ir, kāda ir um, juridiskā kvalitāte. Un gribu teikt, ka atļauju var dot tikai tad, ja ir nodrošināta šī atgūst, atgūstamība. Tas attiecās uz um, eksploatācijas fāzi. Kas attiecas uz šo 500 gadu laiku, tad um, mērķis ir tāds. Uh, tas procesā ir jāpa, jāpierāda tas, kā to varēs nodrošināt. Tālāk jautājums par standarta alternatīvām. Domāju, ka visās šajās diskusijās mums jāņem vērā tas, ka ir valstis, kuras mm, mm, ir uzsākuši šo darbu jau ne tikai tagad, bet jau ļoti sen. Un, un Un šajās valstīs situācija ir citādāk, ja domājam par sabiedrības iesaistīšanu šajos jautājumos. Un, un gribu teikt, ka mēs taču nevaram mest kā dārgakmeni prom tikai tāpēc, ka, ka, ka mēs viņu esam atraduši cita procesa rezultātā, nevis tajā procesā, kuru mēs šodien gribam izmantot. Uh, un izvērtējot vislabāko atrašanos vietu, tad es, man ir šeit ir bažas, jo tehniski mēs nevarēsim izvērtēt, vai šis rubīns vai dimants būtu tas labākais. Un tāpēc, eh, nosakumā droši vien tas būs politisks lēmums, uh, izvēloties atrašanās vietu. Nu, tas būtu no manas puses. Paldies, dāmas un kungi. Tā bija pirmā diskusija kārta. Mēs gandrīz esam iekļaujušies laikā. Pateicos visiem par jautājumiem. Paldies arī par daudziem labajiem norādījumiem. Paldies par atbildēm. Daudz jautājumu tika atbildēt, bet, protams, nekad viss netiks atbildēts pilnībā. Un tāpēc mēs turpināsim darbu pie nākošās sarunu kārtas. Nākošais runātājs būs. Um, Patrāka kungs, lūdzu. Ja, meine Damen und Herren, damit wir. Dāmas un kungi, virzīsimies veicīgi uz priekšu, un es sveicu mūsu turpmākos runātājs. Pirmo es lūkšu uzstāties Patrakas kungu, kurš ir posīvas pārstāvs, bijušās pasaules pārstāvs, uzstāties par tēmu, par kurām mēs jau iepriekš esam vienojušies, lūdzu. Čemen. Paldies priekšsēd. Man ir divi, eh, divas prezentācijas. Pirms pastāstīšu par Somijas pieredzi īpaši attiecībā uz izlietoto kododegvielu, un tad būs daži slaidi par Eiropas kodolenerģijas fórumu. Tātad vispirms vispārīgs pārskats par atkritumu apsaimniekošanu Somijā. Pat, pat laban ir uh, divas uh, energo kompānijas, Teolis ūdenvojuma un Fortum, kas strādā ar spēkstacijām zema un vidēja līmena atkrituma apsaimniekošana veids pašas kompānijas un divas glabātos. Viena ir olkiloto un otra ovisa. Kas attiec uz izlietoto degvielu, pat labam tā tiek uzglabota pagaidas uzglabāšanas veidā olkiloto un lovisa, bet ilgtermiņa noglabāšana eh, ir posiva kompānijas atbildībā. Ehm, posiva tika izveidota 1995. gadā īpašnieku struktūra. Teolis ūdeni vojumā 60%, Fortum 40% un licence ir izlietotās kodola degvielas ilgtermiņa uzglabāšanai. Un pat laban tiek veikta būvniecības licences sagatavošana, dokumentācijas sagatavošana. notiek pētniecība eh, pār ilgtermiņu drošumu. Uzņēmums izstrādā kompetences ilgtermiņu nu, uzglabāšanas, galīgās uzglabāšanas eh, risinājumam. Pat labam uzņēmumā strādā 150 cilvēki, bet ņemot vērā arī apakšu uzņēmējs, gal galā strādās ar šo jautājumu apmēram 300 cilvēku tiek izmantots apmēram 60 miljonu eiro budžets gadā. Lūk, Olkiloto fotouzņēmums uh, e, virs zemes. Tas, kas atrod zem zemes, to es parādīšu nedaudz vēlāk. Tātad uh, fonā mēs redzam Olkiloto 1, 2, 3 vienības, apmēram 2 km attālums starp šīm vienībām. Lūk, redzam vispārīgu pārskatu par mūsu aktivitāšu laika grafiku. Apmēram 40 gadu periodu tas aptver pirmā, pirmās, pirmie pētījumi par ģeoloģiskās noglabāšanas piemērotību tika veikta 70. gadu beigās, tajā pašā laikā, kad Olkiloto spēkstacija eh, projekts tika eh, sagatavots un apstiprināts, pēc tam Somijas valdība pieņēma principiālu lēmumu par laika grafiku un mērķiem atkritumu noglabāšanai Somijā, kas attiec uz augstu līmeņa atkritumiem un kodola degvielu izlietoto jau 1983. gadā valdība nolēma, ka noglabāšanas vieta jāizman, jāizlem 2000. gadā un 20. gadā jāsāk veikt noglabāšanu. Bet, protams, ir jāsagatavo attiecīgā dokumentācija saulēcīgi. Pēc 1983. gada lēmumā mēs sākām meklēt noglabāšanas vietas potenciālās. Olkiloto un Lovisā pagaidu uzglabāšanas vieta tika konstruēta šajā laikā. 90. gados zem un vidē līmeņa atkritumiem, tātad šīs uzglabāšanas vietas izstrādāts, un 2000. gadā tika izraudzīta galīga uzglabāšanas vieta 2001. gadā eh, valdība un parlaments pieņēma principiālo lēmumu. Un šeit koncepcija kā tāda tika pieminēta un izvēlēta noglabāšanas vieta. Tad, tad mēs esam vairāk vai mazāk laika grafiku varējuši ievērot. Pēc tam sākās onkalo uh, eh, uzglabāšanas vietu un olkiloto pētījumi tika noteikti. Pat labā mēs nu, eh, tiecamies uz to, lai 2012. gadā iesniegtu būvniecības projektu, un tad varētu 2020. gadā sākt ar atkritumu galīgu noglabāšanu. Lūk, pārskats par novietņu eh, izvēlēšanas pētījumu projektu sākot no 86. gada līdz 2000. gadam. 80. gados mēs vairāk nekā 100 iespējamās novietnes identificējām, gal galā eh, novietņu skaits samazinājās, un 93. līdz 2000. gadam mēs palikām pie četrām iespējamām novietnes vietām, un tad 2000. gadā Eurajoki Olkiloto spēkstacijas vietne tika izvēlēta 2000. gadā. Mēs izmantojam KBS3 ātrās noglabāšanas koncepciju, un Svānkungs to paskaidros te tehniski drusku detalizētāk. Ir divas alternatīvas, vertikāla alternatīva KBS3H horizontālā un vertikālā KBS 3V. Sākumā šo koncepciju Zviedri izstrādāja 1980. gados, pēc tam tas, protams, ir ticis uzlabots posila uzņēmums apmēram desmit gadu apakaļ. Iesaistījās šajā darbā ar ESCOB uzņēmumu Zviedrijā, un mēs kopā kopš tā laika esam izstrādājuši šo koncepciju tālāk. Tagad daži vārdi par onkolo novietni tā ir eh, zemzemes klinšu uzglabāšanas vietu. Un uh, galīgais lēmums par nu, vietnes uh, piemērotība tiks izdarīts uz pētniecības pamatu. Tieši uz vietas mēs tagad esam 400 metru dziļumā, jau ierakušies. Uh, un tur tiek veikti attiecīgie pētījumi. Mērķis ir tāds, ka onkolo jau darbosies celtniecības laikā. Šādi e, mēs iegūstam laiku un varam iesākt noglabāšanu nu, ātrāk nekā citādi. Tas būtu iespējams, bet, protams, ir ļoti stingri noteikumi tam. Protams, ka mums ir onkalo novietne jāplāno un jākonstruē saskaņā ar atomu spēkstaciju prasībām. Tātad tas viss tā arī tiek ievērots, ņemot vērā likumdošanu, kas attiec uz atomu spēkstacijām un tā tālāk, un mūsu uzrauga uh, e, Somijas attiecīgā uzraudzības iestāde stuk. Kas ir izrādījies ļoti nozīmīgi un ko mēs jau paredzējām sākumā, ka onkolo novietne mums doda iespēja iegūt zināšanas pār izpildi. Kad jūs veiciet šos darbus ļoti konkrēti, tad jūs arī redziet, kādi ir reāli izaicinājumi. Tāpēc mēs varējām šo noglabāšanas tehnoloģiju pārbaudīt reālas apstākļos. Lūk, tik tālu esam pavirzījušies līdz šī gada novembrim. Jūs redziet, ka tunelis kas iet no virzemes 400 metru dziļumā. Pat labam jau ir izrakts 426 metru dziļumā, tur ir arī vertikālas uh, trubas, pat labāk ventilācijas šahts 290 metru dziļumā. Eh, un kad tunels būs uh, sasniedzis galējo dziļumu, tad arī ventilācijas šahti sasniegs savu galīgo dziļumu. Tātad pētniecība notiek e, visu laiku paralēli celtniecības darbiem. Dažas fotogrāfijas, lūk, enkolo, onkolo novietnes e, iebrauktuve un tuneļa fotouzņēmums, tuneļa, tunels vēl nav gatavs. Mēs gribam nokļūt līdz galīgiem noglabāšanas dziļumam, tā kad mēs tur būsim nokļuvuši, tad mēs varēsim arī sienas un grīdu, grīdas darbu pabeigt. Un lūk, viena šahta fotouzņēmums. Gal galā varētu apmēram šādi izskatīties no, no vietne. Zilā krāsā jūs redzat onkalo novietni. Un tad ir tādas kā galerijas ap ap novietni. Novietnes eh, apjoms eh, vai izplatība, protams, būs atkarīgi no degvielas daudzuma, kas tur būs jāuzglabā. Pat labam mēs rēķinamies ar četru spēkstaciju, izlietoto degvielu, bet pat labam tiek piektā spēkstacija celta, Tas nozīmē, ka arī novietni tiks paplašināta. Protams, ir arī savi ierobežojumi, jo mēs atrodamies uz salas un mēs nevēlamies iet zem jūras. Jūs redziet arī to, ka galerijas nav homogēnas vai vienādas, ir arī atvērtās zonas bez galerijām. Tas nozīmē, ka mums ir jāņem vērā uh, klintāja akmeņa ģeoloģiskās īpatnības. Olkiloto ir veikt daudz pētījumi, vairāk nekā 50 dziļi urbumi ir izdarīti, daudz pētījumu uz tā pamata, kas mums dod diezgan uh, precīzi priekšstatu par akmeņu kvalitāti. Mm un tādējādi tiek ņemt vēri, vērā tehnoloģija dažādi aspekti. Kādas ir izmaksas? Protams, ka visu laiku tiek rēķināts izmaksas. Lūk, viss svaigākais izmaksu aprēķins, kas izdarīts 2009. gadā. Jūs redziet, ka kopijās izmaksas tiek lēstas apmēram 3 miljārdi eiro apjomā, investīcijas virs zemē ir apmēram 160 miljonu eiro, Un zem zemes ir vairāk nekā miljārdi investīcijas, tātad visas galērijas, aprīkojums, materiāli, kas tiek izmantot zem zemes. Tād uh, eh, ap, apsaimniekošanas izmaksas virs zemes, uh, kā arī zem zemes un gal galā mēs arī esam aprēķinājuši iekā uh, novietnes slēgšanas izmaksas. Tātad mums ir daudz materiāla vajadzīgi tvertnēm, ventilācijai un tam līdzīgi, un arī personāla alga izmaksas tas ir iekļauts. Un šī novietna apmēram simts gadus darbosies, tas te arī ir ņemts vērā. Ja atgriežamies iepriekšējā slaidā, es gribēju tikai pieminēt to, ka Somijā ir valsts ato, kodola atkrituma pārvaldības fonds, kas rēķina šīs izmaksas, kā arī tās izmaksas, kas nākotnē radīsies izlietotās kodola degvielas uzglabāšanai vai atkrituma apsaimniekošanai. Tas viss ir ņemts vērā fonda izveidē. Un uzņēmumu Fortums un Teolisūden jau ir iemaksājuši attiecīgās līdzekļus. Nākamais attēls. Diemžēl ekrāns nav tik liels, ka jūs varētu ļoti skaidri eh, šo grafiku saskatīt, bet šeit mēs redzam reaktoru darbības laikus. Lovīsa 1 un 2 darbosies līdz 2030. gadam, Olkiloto 1 un 2 līdz 2040. gadam, un Olkiloto 3, kas vēl nav sācis darboties, ir plānots, ka tas darbosies 60 gadus. Tātad, ja tas sāks darboties 2013. gadā pēc patreizā grafika, tad līdz 2073. gadam apmēram tas varētu darboties. Pēc tam spēkstacija tiks nojaukta un zem līmeņa un vidē līmeņa atkrituma pārvaldība notiek visu laiku, kā jau es teicu, novietnes jau darbojās, un tās tiks paplašināts ņemot vērā nākotnes vajadzības. Tad šeit vēl grafikā mēs redzam, ka izlietotā degviela ir jāglabā pagaidu novietnēs visu laiku, un tad attēla lejā mēs redzam, kad notiks galīgā noglabāšana. Lovīsa 1 un 2, Olkiloto 1 un 2 apmēram līdz 2070. gadam, apmēram 50 gadus darbosies, notiks šī degvielas eh, noglabāšana. Olkiloto 3 galīga noglabāšana uzsāk, tiks uzsākt tikai tad, kad būs beigta eh, pirmo novietņu degvielas noglabāšana. Tātad pēc 2100. gada tas beigsies. Uh, kopsavilkums pētījumu par dažādiem noglabāšanas risinājumiem e, izlietotai kodoldegvielai tika uzsākta vienlaicīgi ar Lovīsa 1 un 2 un Olkiloto 1 un 2 spēkstacīju e, celtniecības lēmiem 70. gados valdība e, apņēmās ilgtermiņu programmu izstrādāt izlietotāju kodola degvielai 1983. gadā. Um, Lovīsas gadījumā it īpaši tika apsvērts eh, izlietoto degvielu nosūtīt uz ārvalstīm. Eh, attiecībā uz Lovīsu tas, eh, šī degviela tika vairāk nekā desmit gadus sūtīt uz Krieviju, attiecībā uz Olkiloto tas nebija iespējams, un noglabāšanas programma Somijā. Uh, uh, varētu sākt darboties 2020. gadā um, likumdošana 94. gadā jau aizliedza eh, kod, izlietotos kodoldegvielas eksportu uz Krieviju. Eh, principiāls lēmums tika pieņems 2001. gadā, ka olkiloto, eh, noglabāšana olkiloto uh, saskan ar sabiedrības kopīgo labumu. Posiva tagad ir uh, Eh, sasniegusi noglabāšanas dziļumu onkalo ilgtermiņu programmu. Eh, mēs joprojām pieturamies pie tās, kas ir pieņemta 83. gadā, un noglabāšana varētu sākties 2020. gadā. Un, ja tas tā notiks, tad Posiva būs pirmā ilgtermiņa noglabātuve pasaulē. Un tagad vairs tikai divi, trīs slaidi. Man arī lūdza pieminēt nedaudz, sacīt dažus vārdus par to, ko Eiropas eh, atomenerģijas fórums ir darījis šajā sakarā. Ir atkritumu apsaimniekošanas apakšgrupa šajā fórumā. Uh, E, kuras mēķis ir veicināt radioaktīvo atkritumu un izlietotās kodoldegvielas apsaimniekošanas augst līmeni Eiropas Savienības dalībvalstīs un informācijas apmaiņu par šiem jautājumiem grupa ir izstrādājusi ceļu kārt ģeoloģiskās noglabāšanas mērķiem Eiropas saimnībā. Pirms gada mēs ejam uzņēmumu to izstrādāt. Šim slaidam varam pārlekt un varam uzreiz pievērsties secinājumiem. Es pieminēšu tikai dažus secinājumus. Politiskie lēmumi jāpieņem, lai nodrošinātu, ka e, ģeoloģiskā noglabāšana tiek veikta bez pārliekas aizkavēšanās. Tas ir galvenais secinājums ņemot vērā, ka ilgtermiņā ir jāplāno atkrituma apsaimniekošana, politiska apņemība ir nepieciešama. Jaunu reaktoru nebūtu jābūvē bez visaptaroša un ticam plāna, kā, kur e, noglabāt izlietoto degvielu un radioaktīvos atkritumus. Politiskie lēmumi e, jātransponē ņemot, e, ievērot nacionālo atkritumu apsaimniekošanas politiku un uh, tam visam jānotiek saulēcīgi. Liels paldies! Paldies arī par to, ka beigās jūs mazliet saīsinājāt, bet citādi mums nebūtu iespējas uzdot jautājumus. Nākošais runātājs būs Svāna kungs, kurš ir Zviedrijas kodolu atkritumu pārskata biroja direktors. Jā, šķiet, man ir atvēlēts 15 minūtes. Labi. Mani sauc Johans Svans. Esmu Zviedrijas eh, NVO biroja vadītājs. Mūsu NVO nodarbojas ar kodola atkritumu pārskatīšanu Zviedrijā. Eh, es esmu pateicīgs Rūpniecības komiteja Eiropas parlamentā par to, ka esmu uzaicināts pastāstīt par eh, savu organizāciju. Zviedrijas nevalstiskā organizācija kodola atkritumu pārskatīšanai tika izveidota kā daļa lielākā Zviedrijas vīdes NVO, lai nodrošinātu dabas aizsardzību, un mēs nodarbojamies tieši ar kodola atkritumu jautājumiem. Mēs piedalāmies konsultāciju procesos, e, kas ir paredzēti, lai izskatītu iespējamu Zviedrijas e, izlietotas kodola degvielas glabātuves e, plānošanu. Uh, SKB, kas ir Zviedrijas kodolkritumu uzņēmums, ir paziņojis, ka uh, pēc apmēram 30 gadu darba un vietas izvēles ir nolēmuši iesniegt pieteikumu licencei glabātuves izveidē 2011. gada 16. martā uh, tiek plānots, ka šī glabātuve tiks uh, būvēta apmēram 100 km no Stokholmas, Baltijas jūras krastā. Uh, konsultācija procesi notiek un ir pacēlušies vairāki mm, problēma jautājumi. Daži no tiem ir ļoti nopietni, jo tie ir saistīti ar vides aizsardzību. Visi šie jautājumi tiks e, skatīti e, tad, kad e, tiks iesniegts pieteikums licencei. Protams, ka tas ir liels izaicinājums atrast veidu, kā apsaimniekot visbīstamākos atkritumus no uh, elektroražošanas procesiem, proti kodola atkritumus. Šie atkritumi ir ļoti radioaktīvi un tāpēc tos ir jāizolē no cilvēces un no vīdes eh, simtiem tūkstošiem gadu. Eh, ja kodola atkritumi eh, tiek noglabāti tieši, tad plutoniju vēlāk varēs izmantot arī kodols prākstvielās. Un tāpēc mēs nevaram tikt galā ar kodola ieroču izplatīšanās risku. Un šāds risks pastāvēs vēl vismaz vienu simtu tūkstoti gadu. Mums ir jāatcerās arī, ka šādā glabātuvē būs smagie metāli un citi elementi, kas ir ķīmiski bīstami. Saskaņā Zviedrijas kodola atkritumu likumu kodola rūpniecība ir atbildīga par eh, Zviedrijas kodola atkrituma apsaimniekošanu, tāpēc ir jāatrod ilgspējīgas metodas galīgai kodola atkrituma noglabāšanai, kas atbilstu stingrajiem ilgtermiņa drošības kritērijiem ir izveidota ekonomiska sistēma, kas garantē, ka e, darbojas e, princips piesaņotājs maksā. Par katru pārdoto kodola elektrības kilovatu kodola elektrības ražotājiem ir jāmaksā maksa Zviedrijas kodola atkritumu fondā. Tie, kodola industrija ir izveidojusi īpašu uzņēmumu, kas nodarbojas ar kodola likuma prasību izpildi. Šo kompāniju sauc SKB. Uh, Zviedrijā izlietotā kododegviela tiks ievietota geoloģiskā glabātuvē. Sākotnējie plāni e, izlietotās degvielas pārstrādēji tika atmesti jau 80. gada sākumā. SKB jau 30 gadus darbojas pie glabātuves metodas izstrādes un meklē vietu šādai glabātuvei. Šī metoda, ko viņi ir attīstījuši, saucas KBS metode. Par šo KBS metodi jau runāja mans somu kolēģis. Tātad eh, šo metodi izmanto arī Somijas eh, glabātos sistēmu, un ir tāpēc ir ļoti svarīgi saprast, ka Somija ir pilnībā atkarīga no Zviedrijā izstrādātajām drošības analīzēm, un es uzskatu, ka eh, Somijā glabātovi nevarēs celt, ja netiks dota atļauja celt šādu glabātoju Zviedrijā. Es atgriezīšos pie KBS metodes un runāšu arī par vīdes problēmām, kuras mēs izskatīsim licencēšanas procesā, bet vispirms es sniegšu īsu pārskatu par Zviedrijas kodo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu. Zviedrijas zemā līmeņa kodo eksploatācijas atkritumu pārstrādē, tā kā, tāpat kā arī slimnīcu atkritumu pārstrādē, ir izveidota zema līmeņa kodola atkritumu glabātuve, ko sauc SFR un kas atrodas pie Forsmarkas kodola spēkstacijas un eh, transports tiek veikts ar īpašu kūģi, ko sauc Sigin. SF glabātu atrodas 50 metrus zem Baltijas jūras, un uh, šī glabātuve būs droša vairāk nekā 500 gadus. Atkritumu tvērtnes tiek ievietotas tuneļos vai arī centrālajā uh, tvērtnē. Glabātuvē, glabātuve šeit redzama kā attēlot kā zila, un tā ļauj brīvi noglabāt atkritumus no likvidētiem Zviedrijas kodolreaktoriem. Izlietotā kodola degviela no Zviedrijas kodola spēkstacijām pašlaik tiek vesta uz centrālo pagaidu glabātuves iekārtu, kas saucas klab un atrodas uz Zviedrijas eh, dienvidaustrumu krastā. Klab iekārtā ir 75 metrus dziļi pamatiezī un Eh, izlietotā degviela tiek glabāta divos lielos baseinos. Visa izlietotā kodola degviela no Zviedrijas reaktoriem pašlaik atrodas šajā iekārtā, tātad šajos divos baseinos. Nākamajā posmā Zviedrijas kompānija SKB plāno iesniegt pieteikumu licencei un celt galīgo izlietotās kodola eh, degvielas glabātuvi. Un tiek runāts par kodola degvielas ievietošanu vara tvertnēs, un par šīm vara tvertnēm es vēl runāšu, jo tā ir ļoti svarīga daļa KBS metodē. Zviedrijas metode un vietas meklēšana šādai glabātuvē sākās jau 70. gadu vidū, un uh, Mani kolēģi darbojās pie šiem jautājumiem jau pirms 30 gadiem. Tieši tad arī tika izstrādāta pašreizējā KBS glabātavas metode. Pašreizējā jaunākā versija KBS 3 metode, un te jūs redzat eh, šo ziņojumu, tas ir oranžā krāsā, nu, ir jāatcerās, ka KBS metode tiešām ir jau sēno. Un galvenā doma šajā KBS metodē arī ir celt ģeoloģisku glabātuvi 500 metru dziļumā Zviedrijas pamatiezī. Šādā dziļumā tiek izrakti tuneļi un izlietotā degviela tiek ievietota atvērumos tuneļu grīdā. E, galvenā drošības sistēma KBS projektā ir mākslīga svara un māla barjeras, kas aptver uh, izlietotās degvielas uh, e, glabātuvi. Uh, Šī vara tvērtnē ir pati svarīgākā barjera, un uh, ideja bija tāda, ka šo tvērtni ļoti maz ietekmētu korozija nākamo 100 tūkstošu gadu laikā. Mālam savukārt ir eh, jādarbojas kā uh, aizsargs lānim no grunsūdeņa. Protams, ja, ka uzmanīgi klausītāji noteikti būs sapratuši, ka Somijas projekts, kas tika aprakstīts iepriekšējā prezentācijā, ko sniedza Petrakas kungs, ir īstenībā Zviedrijas glabātavas projekta kopija. Es vēlētos atkārtot, ka Somijas glabātavas projekts ir pilnībā atkarīgs no Zviedrijas projekta apstiprinājuma, un eh, licencēšanas process, protams, vēl nav sācies. Pirms eh, beigšu runāt par vides jautājumiem, pirms eh, sākšu runāt par vides jautājumiem, kas pacelsies licencēšanas pārskatā, uh, Es gribētu runāt par vietas izvēli. SKB ir veikusi dažādus vietas izmeklējumus divās izvēlētajās vietās, kas abas atrodas blakus kodolspēkstacijai. Viena ir Oskars Hamna, kur atrodas Klab, un otra ir Forsmarka, kur atrodas FR. E 2009. gada jūnijā Forsmarkas kodolspēkstacijas vieta tika izvēlēta uh, no SKB puses, eh, lai tur celtu glabātoju, bet enkapsulācijas eh, rūpnīca savukārt tiks celta Oskars Hamnā. Kodola atkritumu uzņēmums SKB ir publiski paziņojis, ka tas plāno iesniegt pieteikumu licencei eh, KBS glabātuvē Forsmarkā 2011. gada 16. martā. Šīs eh, licences pieteikums tiks iesniegts regulātoram, kas ir Zviedrijas kodola drošības aģentūra. Tas tiek darīts saskaņā ar kodola likumu un vides tiesai arī tiks iesniegts pieteikums saskaņā ar vides likumu. Šis eh, licences pieteikums dos regulātoram m, mm, tiesisko pamatu strādāt pie problēma jautājumiem, kas m, mm, ir saistīti ar vara korozijas pētījumiem, ko veic SKB, un SKB pašlaik, diemžēl, neiesniedz datus par šiem pētījumiem. Tas nozīmē, ka līdz nākamajai vasarai mēs sapratīsim no regulātori, ko tad viņi īsti domā par SKB metodi tās pašreizējā izskatā. Viss šis licencēšanas pārskatīšanas process, ja tas notiks pēc mm, SKB plāniem, tad eh, tas aizņemts vismaz eh, trīs gadus. Regulators un tiesa sniegs eh, valdībai rekomendācijas, un valdībai ir jāpieņem galīgais lēmums par to, vai atļauja tiks dota vai nē. Šāds lēmums tiks pieņemts ne agrāk kā 2014. gadā. Ir vairākie vides problēma jautājumi, kas licencēšanas pārskatīšanas procesā noteikti tiks izskatīti. Uh, Galīgā glabātuve izlietotai kodola degvielai nedrīkst būt radioaktīva vairāk nekā 100 tūkstošu gadu. Geoloģiska glabātuve Zviedrijas pamatiezī 500 metru dziļumā uh, ietver korodējošu gruntsūdeni. Un uh, Tāpēc ir pilnībā jāpaļaujas uz cilvēku veidotām barjerām, šajā gadījumā māls un varš, lai izolētu kodola atkritumus no vides. Un um, ilgtermiņā ķīmiskā un bioloģiskā vide noteikti apdraudē šīs mākslīgās eh, vara un māla mm, barjeras. Tieši tāpēc mums ir jādomā par dažādām drošības analīzēm. Ir pilnīgi skaidrs, ka vēl ar vien ir vairāk jautājumi, kas nav atrisināti. KBS metode principā ir modelis, un vai šis modelis ir pilnīgs, uh, Nu, par to pašlaik notiek plašas diskusijas. Iespējams, pašas svarīgākās diskusijas Zviedrijā un arī starptautiskajā vidē ir saistītas ar SKB izpratni par to, ka tvertņu varš ir inerts vai to, tas nepakļaujas korozijai glabātuves vidē ilgtermiņā. Un eh, vēl ar vienu pastāv pretrunas, taču vara korozijas pētījumu rezultāti norāda uz lielām problēmām. Tiek sagaidīts, ka nākamo 100 tūkstošu gadu laikā Zviedrijā būs vairāk ledus laikmeti, un pārledošanās noteikti novedīs pie ārkārtīgi lielām variācijām ķīmiskajā un bioloģiskajā vidē, kas noteikti ietekmē šīs cilvēka būvētās vara un māla barjeras. Mums tas noteikti ir jāņem vērā. Glabātavis drošības izpētē ir runāts par šiem nākamajiem 100 tūkstošu gadiem, un ir jāatcerās, ka iepriekšējo 100 tūkstošu gadu laikā ir bijuši vēl trīs ledus laikmeti, un eh, tie noteikti ietekmētu šādas barjeras. Tiks ietekmēta eh, šī glabātuve arī fiziskā veidā, ir jāatcerās, ka būs mūžīgais sasalums, kas noteikti mm, pakļaus glabātoju dažādām laterālām nobīdēm un tā tālāk. Līdz ar to ir jāatbild uz dažādiem jautājumiem, uz kuriem līdz šim nav sniegtas atbildes. KBS, protams, apgalvo, ka viss tiek kontrolēts, taču licencēšanas procesā mēs redzēsim, vai regulātors un pārējie tam piekrīt. Tāpat arī ļoti svarīgi neaizmirst, ka eh, šajā izlietotajā kodoldegvielā ir plutonijs, kas rada uh, lielu kodolieroču izplatīšanās risku vēl 100 tūkstošu gadus. Tas nozīmē, ka arī nākotnē vajadzēs nodrošināt kontroli un uzraudzību. Tagad runāšu par licencēšanas procesu. Pirmām kārtām tiks izskatīti dažādi juridiski jautājumi. Zviedrijas radiācijas drošības aģentūra un vides tiesa izskatīs dažādas jautājumas, proti vai konsultāciju process ir bijis pietiekami labs, vai tas ir uh, pareizi veikts, tāpat arī vai vidas ietekmes izvērtējums atbilst eh, juridiskajiem standartiem. Tāpat arī ir jautājums par to, vai šis komplicētais modelis ilgtermiņa drošības analīzē ir eh, labs. Šim modelim ir jāpierāda ilgtermiņa drošība visiem 100 tūkstošu gadiem. Tāpat arī jādomā, vai ledus eh, laikmets scenāriji ir piemērot izskatīti. Tāpat arī jādomā par ietekmes biosfēru un radioaktivitātes izplūšanu. Uh, Tāpat arī es, vai SKB ir pierādījis, ka, um, ka māsa uh, nepakļausies erozijai uh, pārlidošanās laikā. Tāpat arī jādomā par ieejas datiem, vai tos var pārbaudīt, un vai tie ir ticami. Tāpat arī jāatcerās, ka galvenokārt mēs domājam tikai par pirmajiem tūkstotis gadiem. Pašlaik ir ļoti maza uh, eks eksperimentālu pierādījumu, ka varša nepakļaujas korozijai glabātuvis vidē. Protams, ka e, pastāv teorija, ka e, tas nepakļaujas korozijai, taču e, praktisko pierādījumu nav. Korozijas problēmas noteikti būs viss lielākās sākumā, tad, kad izlietotā degviela vēl karsta. Tāpat arī jautājums par to, vai māls uzbriedīs un vai tā īpašības būs tādas, kādas tās ir paredzētas. Un eh, tāpēc SKB noteikti saskaras ar lielām problēmām attiecībā uz pētījuma datiem pār varu un mālu. Daži pētnieki uzskata, ka būs ārkārtīgi lielas korozijas problēmas pirmo tūkstotsgadu laikā. Citi licencēšanas problēma jautājumi ir saistīti ar eh, iebrukuma riskiem, ar eh, atgūstamības riskiem un arī par ilgter, ar ilgtermiņa kontroli un informācijas nodošanu. Tad riski par iejaukšanos ar nolūku vai bez nolūka arī ir jālīdzsvaro ar pozitīvajiem atgūšanas aspektiem. Ir jāatcerās, ka uh, ir jākontrolē plutons un uh, dažādi kodolieroču izplatīšanās riski. Zviedrijas eh, vides tiesībās ir paredzēts, ka ir jāprezentē alternatīvi varianti, tad, kad tiek iesniegts pieteikums. SKB ir jāpierāda, ka izvēlētā vieta ir izvēlēta pareizi un ka tā patiešām ir vislabākā vieta. Un tiesai ir jāpieņem lēmums par to, vai šī vieta ir laba vai nē. Bet šeit ir daudz dažādu problēmu jautājumu. SKB ir teikusi, ka tā ir uh, meklējusi alternatīvās metodas un no uh, Vai tad ir kāda labāka alternatīva? Viena metode, kas eh, Zviedrijā tiek apspriesta, ir eh, dziļurbumu izmantošana. Arī ASV par to tiek runāts. Tur ir kāds projekts laboratorijā, kas pašlaik tiek izskatīts. Jautājums par to, vai dziļurbumi var nodrošināt labāku vides drošību un vai tie var atrisināt eh, iejaukšanos ar nolūku vai bez nolūku, protams, pastāv. Protams, ka ir daudz dažādu problēmu. Kas notiks, ja Zviedrijā radīsies problēmas licencēšanas procesā un ja šis licencēšanas process nenotiks tā, kā tas tika plānots? Kaut gan šo licencēšanas procesu ir grūti paredzēt, nešķiet, ka SKB kompānija saskarsies ar lielām problēmām. KBS metodas licencēšana Zviedrijā pašlaik nav droša. Ja vāra korozijas problēmas tvertnēm būs pārāk nopietnas, tad ir jautājums par to, vai SKB varēs izmainīt KBS metodi. Un ir jautājums arī par to, vai šo ilgtermiņa drošību var sasniegt ar cilvēku veidotām barjerām. Tāpat arī KBS sistēma paļaujas uz to, ka uh, Šo glabāto var veidot gandrīz jebkurā pamatiezī. Mēs eh, esam saskārušies ar to, ka šādas vietas izvēle ir ļoti sarežģīta, un arī Zviedrijā šīs glabātuves tiek izvēlētas tieši blakus kodola spēkstacijām. Protams, ka vielas izvēle ir vēl sarešķītāka, ja KBS metode nav pieejama. Tas nozīmē, ka KBS metode noteikti ietekmēs uh, kodola atkritumu apsaimniekošanas sistēmas Somijā, Kanādā, Lielbritānijā un arī citur, kur tiek domāts par KBS metodi. Ja kādam ir vēlme iegūt papildu informāciju, tad jūs varat apskatīt Zviedrijas kodola atkritumu pārskatīšanas biroja mājaslapu www.mkg.se, tad arī regulātoru lālas mājaslapa, uh, www.ssm.se. Esmu arī šeit pie zāles eh, izlicis mapes par mūsu biroja darbu. Jūs varat tās paņemt, ja jūs tās interesē. Lielas paldies par jūsu uzmanību! So, last but not least, eh, Denis Hugelmann. Nākošais runātājs - Denis Hugelmans. Viņš ir eh, vecākais priekšsēdētāja vietnieks, uh, PKN biznesa grupas pārstāvs. Labrīt, dāmas un kungi! Pirms sāku savu prezentāciju. Par reciklēšanas tēmu gribēju jums līdzdalīt, pa ko mēs runājam, ja runājam par kodolatkritumiem. Francija ir labs piemērs, jo visiem labi zināms, ka lielā daļa elektrības Francijā ražo ar atomenerģiju. Desmit gramu atkritumu katram cilvēkam gadā. Un pat, ja laiks ir ilgs, tad kodola atkritumu daudzums samazinās, bet ķīmiski atkritumi nesamazinās. Tātad, ja runājam par reciklēšanu, mums jājautā, kas ir kodola degviela, vieglā ūdens reaktora um, degviela, apmēram 500 kg urāns satura pirms iradiācijas. Gal galā apmēram 95% urāna saturs, 1% plutonijas saturs, kas ir kodolā, atomkodolā eh, izveidots un apmēram 4% eh, šķelšanas produktu. Ir par reciklēšanu Eh, apmēram 96% reciklējuma materiāliem runāja par urānu un plutoniju. Mēs savācam no saviem eh, klientiem eh, kodola degvielas, plāgu un melans. Mēs iesaiņojam šos atkritumus, šķelšanas produktus, kas ir šķelšanas produkti, ir uh, pelni, kodola pelni reaktoru iekšienē, kas rodas, un mēs radam jaunu degvielu, aizstājot urānu ar plutoniju, kas ir ļoti enerģētisks materiāls. Atgādinu jums, ka viens grams plutonija, tam ir tāda enerģija kā tonai naftas elektrības ražošanas potenciāls. Tātad jauna degviela mēs pārvēršam iepakotos, iesaņotos akritumus. Sās sākās 70. gados Beļģijā. Līdz šodienai 36 kodolspēkstacijas Eiropā darbojās daudzās valstīs, bet jūs redziet, ka šādas eh, spēkstacijas ir Vācijā, Šveicē, Francijā, Beļģijā, arī ārpus Eiropas Savienības, piemēram, Japānā, kur mūsdienās divas atomspēkstacijas darbojas. ASV, pa ko es runāšu vēlāk, kur vienā atomspēkstacijā. stacijā Uh, um, tad, tad mēs radojam jaunu degvielu, kas ir ražota no reciklētiem izēvielām. Es runāšu vairāk par uh, atkritumi restruktūrizēšana ir mat metāliskie materiāli, kas nav nekādīgi iesaiņoti. Piesaiņojuši materiāls, kas ir bijis eh, kontaktā ar eh, plutoniju, urānu un šķelšanās produktiem. Eh, metāliski materiāli tiek izmantot, lai uh, apjoms samazināt, blīvēšanas metode. Um, visi zina, ka eh, svins ir ļoti toksisks eh, ķīmiskais materiāls. M mēs visi dzeram no eh, kristāla glāzēm. Kristāla glāzes ir svina glāzes, bet tāda ne, neuzņemam toksisks vielas. Mm, un arī atmosfērā netiek izdalīts svins. Tāpat arī ir ar šķelšanas produktiem, tie ir matriksā ietverti, un ja jūs šo bloku pārplēsiet, eh, eh, tad ir divi bloki, bet atmosfērā nekas neizdalās. Divu procesu beigās mēs izmantojam tos pašus eh, nerūsējušā tērauda tvertnes, E, kuras forma ir tieši tāda pati. Tas atvieglo transportu, mēs varam izmantot tās pašas tvertnes vienmēr, un arī e, pagaidu uzglabāšana tiek vienkāršot e, arī zemes cīlēs būs vienkāršāk. Šī, šīs tvertnes ir licencētas daudzās valstīs, jūs redziet oranžā krāsā iekrāsotās uh, valsts, kurā ir licences šiem tvertniem, apvienotā karaliste, Vācija, Šveice, Nīderlanda, Bēļģija, Francija, Japāna, ārpus ES, un licencēšanas process ir uzsācies Spānijā, Itālijā un Austrālijā, jo esam reciklējuši no Austrālijas nākoši eh, eh, pētniecības reaktoru degvielu nekomerciālo. Tātad mēs izmantojam tos pašus standarts, ko mūsu kolēģi apvienotā karalistē. Visi šie stvertnes eh, vairs nesatur nekādus um, šķelšanas materiāls. Tajos nav vairs plutonija. Tas nozīmē, ka salīdzinot ar tiešu noglabāšanu, salīdzinot ar tad mums ir jauna, mums ir tāda situācija, kad nav plutonijas vairs zem zemes jānoglabā. Tas notiek spēkstacijā, atomspēkstacijā. Mēs izmantojam transportu tiešās noglabāšanas stratēģijai. Tātad ar tvertnēm kas ir, e, ir saskaņots ar Startautiskā atomēģijas aģentūru Vīnē. No transporta sākuma līdz beigām, un iesaistītās puses tiek regulāri apmācītas, transportos iesaistītās. Runājot par situāciju visā pasaulē, šī reciklēšanas stratēģija attiecībās tehnoloģijām attiecībā uz MOKS. Es runāju par Franciju un apvienoto kalistu, kas izmanto to pašu tehnoloģiju, bet stratēģija ir tieši tā pati, kur jau ilgu laiku ir izmantojusi Japāna. Arī Ķīna, Rokašo mūrā, Ķīnā, Japānā un uh, Arī Indijā ir tāpat. Indijas stratēģija ir tieši tāda paša kā Ķīnas stratēģija. Tātad izmantotās degvielas reciklēšana. Runājot par tehnoloģijas, es pirms runāju par MOX stratēģiju, tehnoloģiju. Tehnoloģija tika izmantot apvienotās savienotās valstīs, lai tiktu vaļā no plutonija, kas ir no militārām iekārtām, viena moks um, uh, iekārta tiek Ziemeļa Karolīnā konstruēta un tas ir iemesls, kāpēc Katavā Runājot par vitrifikācijas procesu, šis ir process, kas tiek izmantots reciklēšanas iestādē Francijā, Fenotā Karlīstā, Ķīnā un Indijā tiks izmantot. Tas ir process, kas tiek izmantots katru reizi, kad kādai valstī pieder kāda e, šķidra augst līmeņa atkrituma, kas nāk no civilās vai militārās programmas. Šo procesu izmanto, piemēram, Savēnā upes eh, novietnē, lai tiktu vaļā no ļoti vecām eh, atkritumiem, kas ir no vecām programmām. Runājot par reciklēšanu, mēs runājam par atkritumu apsaimniekošanu, bet arī par reciklēšanu. Reciklēšana ir materiāla izmantošana, lai ražot enerģiju, elektroenerģiju. Un šajā slaidā cenšos prezentēt divas stratēģijas, ņemot vērā saražojumās enerģijas vēlamo daudzumu. Kāda varētu būt situācija 2030. gadā? Ir divas stratēģijas. to vārdu. Pirmais ir tiešā noglabāšana, tātad tiek noglabāti šie kodolmateriāli uzreiz glabātuvē, un tas nozīmē, ka tad ir jānoglabā apmēram 250 tūkstoši kubikmetru atkritumu, bet šie atkritumi jau ir iepakoti. Otrā stratēģija mums, protams, ir jādomā arī par šo atkritumu pārstrādāšanu. Tas nozīmē, ka mēs varētu strādāt arī ar pārstrādātiem materiāliem, un tiek izmantota moksa metode. Tas nozīmē, ka tās ir 11 kW, 11 tūkstoši kWh elektrības. Un tas nozīmē, ka mēs varētu nodrošināt 15 gadus visu mājasaimniecībā izmantoto elektrību Eiropā. Un uh, mums būtu jānoglabā tikai 15 tūkstoši kubikmetru atkritumu. Tas nozīmē, ka uh, eh, 5 reizes tiek samazināts atkritumu daudzums. Un attiecībā uz plutonija uh, apmēriem tad mēs eh, redzējām, kā plutonija izņemšana ietekmē uh, atkritumu radiotoksiskumu. Tad tas samazinās par 10 reizēm. Protams, ka šāda stratēģijas izstrādē mm, patērē daudz laika. Uh, Atcerēsimies, ka sākām darbu jau 70. Ga 70. gados. Mēs darbojamies kā valsts aģentūra atkritumu apsaimniekošanai. Šī aģentūra tika iz, iz, izveidota 1980. gadā, un mēs strādājam pie atkritumu vitifikācijas vai blīvēšanas procesiem. Glabātuve iespējams tiks celta 2025. gadā. Tas nozīmē, ka viss šis projekts ir aizņēmis gandrīz 55 gadus laika. Protams, ka atkrituma apsaimniekošana ir garš process, mēs visi redzam, kāpēc, kāpēc tas tā ir, un noteikti, ka tam ir arī labi iemesli. Mēs patiešām uzskatām, ka direktīva par kodo atkritumu liederīgu apsaimniekošanu dod daudz labuma. Tā ļauj dalību valstīm uh, pieņemt plānus par ilgtspējīgu kodola atkritumu uh, izlietotās degvielas izmantošanu. Tāpat arī Eiropas ietverā šeit ir ietverts uh, pamat elements, ko tad mēs gribam darīt, ar kodola atkritumiem mēs gribam ar tiem tikt galā, un tas atbilst arī Eiropas modelim par ilgspējīgu attīstību. Uh, Kopsavilkums. Es gribētu pasvītrot, kādas tad ir mm, atkritumu pārstrādes pozitīvās sekas. Tas eh, ļauj mums eh, ietaupīt apmēram 25% eh, dabiskā urāna. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs temats, jo visi mūsu dabas resursi ir ļoti būtiski ekonomikā. Mums ir uh, jātāpa dabas resursi turmākajai ģenerācijai. Mēs zinām arī, ka šie dabas elementi parasti paaugstina cenu. Tā kā ir liels pieprasījums, arī cena pieaug. Mums ir jādomā arī par izlietotās eh, degvielas pārstrādi, kas ļautu darboties pārstrādes uzņēmumiem. Mēs redzam, ka mēs varam samazināt cenu, izmantojot pārstrādātu degvielu. Uh, Tas nozīmē, ka dabiskā urāna cena vairs nesvārstītos. Protams, ka mums ir jādomā arī par evolūciju nākotnē. Mēs runājām par siltuma ģenerāciju no rīta. Tas viss ir ļoti svarīgi nākotnē. Un tieši tāpēc šāda stratēģija ir atbilstoša. Pie šī projekta mēs darbojamies jau vairākus desmitus gadu. Ir jāatcerās, ka ir dažādas rūpnieciskas iekārtas, ir arī e, komerc uzņēmumi. Kādas tad ir izmaksas? Izmaksas ir elektrības izmaksas. Mēs redzam, ka par šo projektu maksā e, elektro uzņēmumi un tas nodrošina arī uh, darbu vairāk nekā desmit tūkstošiem cilvēku, tā skaitā apakšuzņēmējiem. Ir pilnīgi skaidrs, ka mēs šeit runājam par labu ekonomiku. Mans pēdējais slaids. Atgādinājums visiem, ka mēs, protams, visi saprotam sasilšanas problēmas pasaulē, mēs domājam par atjaunīgiem enerģijas avotiem, uh, bet eh, mēs uzskatām, ka kodolenerģija ir daļa no šī risinājuma. Kodolenerģija galu galā ir pārstrādājuma enerģija. Tas bija pēdējais, ko vēlējos teikt. Paldies! Jā, ja, darf mich herzlich bedanken. Liels paldies! Līdz ar to esam uzklausījuši informāciju par šo tēmu, bet mūsu pasākums vēl nav beidzies. Un tagad, dārgie kolēģi un kolēģis, jums ir tā iespēja uzdot jautājumus, bet palūkojieties pūkstenī, uh, neliels lūgums lūdzu, uh, uzdodot savus jautājumus koncentrēt, un tad šie trīs kungi varēs sniegt jums atbildes. Labi, bet nu tik īsi <laughs> arī es domāju, ka nevajadzētu uzdot jautājumus. Geriks kungs. Pytanie odnośnie technologii KBS. E, chodzi mi o taką sprawę. Pavisam īsts jautājums par eh, KBS tehnoloģiju. Šajās vara tvērtnēs temperatūra būs ļoti augsta, vismaz es to tā iztēlojos. Tā kā tā būs izolēta vieta, šī temperatūra varētu pat paaugstināties pēc 100 eh, tūkstošiem gadu temperatūra varēs būt tik augsta, ka viss izkusīs, un šis bentonīts vienkārši salūzīs. Tas nozīmē, ka tas nepildīs izolācijas funkcijas. Tādējādi šī uzbūve, šī struktūra sabruks. Varš tiks pakļauts procesiem, kas būs arvien ātrāki. Vai ir vei kaut kāds veids, kā mēs varētu kontrolēt temperatūru šajās tvertnēs? Vai ir paredzēta arī ventil ventilācijas sistēma, kas ļautu dzesēt tvertņu saturu? Harms skundze. Nākamais jautājums. An... Man būtu jautājums Svāna kungam. Un proti, es labprāt gribētu zināt, kā tas var būt, ka pastāv tik daudz šaubas par šo KBS metodi. Un tomēr tik daudzās citās valstīs Zviedrijas modelis e, tiek e, favorizēts. Ko šīs jaunās diskusijas Zviedrijā patiesībā nozīmē tiem, e, tātad citām valstīm, kuras bez šīs drošības pierādījuma pievienojas tehniski Zviedrijas modelim? Tālāk man būtu jautājums ir patiesībā komentārs par uh, Francijas modeli. Vai saistībā ar Arēvā francūži ir droši, ka nākošā, ka uzsākot nākošo uh, fāzi, kas saistīta ar ātru pārstrādi, tiešām būs uh, veiksmīgāk nekā pirmā fāze. Uh, jo pirmā fāze jau vienreiz Francijā, bet tas neveiksmīgi un tiešām Francija nevar apgalvot, ka šī pārstrāde notika ļoti labi un. Bet situācija ir tāda, ka Francija ir valsts, kurā ir vislielākais daudzums radioaktīvo atkritumu Eiropas Savienībā. Un, protams, Francijā ir ļoti daudz idejas, kā ar to varētu uh, rīkoties, bet uh, īstenošanas vēl pietrūkst. Tālāk par Takar kunga, kungam jautājums. Jūs runājāt par izmaksām Somijā, un jūs uh, aprēķinājāt uh, simts gados, un pēc simts gadiem jūs neko nerunājāt par izmaksām. Jūs domājat, ka nebūs izmaksas glabāšana? Vai būtu vēl citi jautājumi? Nē, šķiet, ka ne. Tādā gadījumā došu kungiem iespēju sniegt atbildes. Patraka kungam, jebkurām vispirms. Jums, Patraka kungs. Eh, kiitoksia. Puhun nyt suomeksi. Eh, Paldies, es somiski runāšu. Vispirms par KBS 3 un vara tvērtņu problēmu patiesībā ir tā, ka temperatūra nepaukstinās pēc tam, kad tvērtnes ir klintīs zemes dziļais novietotas, patiesībā temperatūra samazinās ar laiku. Mm, paraugoties uz laika grafikiem, te runa pa diezgan daudziem gadiem mums ir jāgaida vairākas desmit gadus, lai izlietotā degviela, kas ir ūdens tvērtnē atvēsinātos 40-50 gadu laikā, un pēc tam var notikt galīgā uzglabāšana. Šajā gadījumā, ko mēs darām, mēs sajaucam karstāku un vēsāku degvielu. Un tad kapsulā būs 12 stieņi un temperatūra ārpus konteineru nebūs, tvertnes nebūs vairāk par, augstāk par 100 grādiem. Tad par izmaksām. Es rādīju tabulu, kurā bija aprēķini par vispārīgām kopīgām izmaksām, tad es rādīju laika grafiku, kur bija runa par repozitoriju darbības izbeigšanu pēc simts gadiem. Šajā laikā repozitorijam ir jātiek apzīmogotam, un pēc tam posīva kompānija nodos šo apsaimniekošanu Somijas valsts ziņā. Somijas valsts tālāk atbildēs par repozitoriju, par novietni bet es nedomāju, ka apzīmogošanas izmaksas būs ļoti augstas. Mūsu plāns ir tāds, ka pēc novietnes slēgšanas tā nebūs nepieciešama nekāda īpaša apsargāšana, un tas ir mūsu aprēķina pamatā. Paldies. Jā, pat tā, ka kungs pareizi jau sacīja, ka temperatūra necelsies tādā līmenī, ka būtu problēma ar vara tvertņu kušanu un tam līdzīgi sistēmas modelēšana paredz, ka pēc dažiem gadiem temperatūra ārpus virsmā nevar pārsniegt 100 grādus, citādāk ūdens vārīsies un būs problēmas saistības ar to. Temperatūra tad samazināsies, bet joprojām būs starp 90 un 40 grādiem no 90 līdz 2000 gadu, 200 gadiem. Es zinu, ka gama radiācijas diskusija joprojām notiek Zviedrijā, cik tā ietekmēs var. Es biju pirms pāris nedēļām sanāksmē, kur viens no korozijas profesoriem Stokholmā jautāja, uzdeva SKB jautājumus šajā sakarā un es domāju, ka viņu neapmierināja atbildes, kuras viņš tad saņēma. Tad tas ir arī viens jautājums. Nebūs temperatūras mērīšana, radiācijas mērīšana, ventilācijas sistēmas. Tā, kad viss tiek eh, noslēgts, tad eh, tas vairs neeksistē. Tā ir ar šo novietni Rebeka Harms. Kā var tik ļoti eh, šaubīties cilvēku par Zviedrijas modeli? Tas ir interesants jautājums. Arī Zviedrijas modelis Arī es to esmu daudz gadus uzskatījis par ļoti pozitīvu vīdes kustība, ka tā sāka darboties konsultācijas procesā pirms sešiem gadiem. Mums likās, ka galvenokārt tā nāksies strādāt ar alternatīvām novietnēm vai metodēm, bet tagad pēdējo gadu gaitā ir izrādies, ka ir būtiskas problēmas, īpaši kas attiecas uz koroziju, kuri varbūt tāpēc, ka Zviedrija tik neliela valsts un tik daudz cilvēku strādā sistēmas iekšienā un nav īsti neatkarīgas kontrols vai pārbaudas. Viss pētniecības finansējums saņem uzņēmums, nav neatkarīgas pētniecības par šiem jautājumiem. Tāpēc var būt, ka e, ir bijis tāda um, neobjektīva, subjektīva pieeja šiem jautājumiem, un kas attiec uz korozijas problēmu, jā. Ja ir situācija, kurā rūpniecība uzņemās visu atbildību, tad ir jābūt ļoti spēcīgai uzraudzības iestādēji, kas ļoti rūpīgi skatās uz pirkstiem uzņēmumiem. 80. un 90. gadu gaitā uzraudzības iestādes tikai ļoti rūpīgi sekoja tam, ko KBS dara, vai rezultāti ir pareizi, bet īsti neiedziļinājās tajās jomās, kur SKB īsti neveic nekādu pētniecību. Var arī sacīt, ka eh, vāra korozijas jautājumiem tika apspriests 80. gadu beigās, bet uh, tad e, tas kaut kā atkal pazuda darba kārtībā. Izmaksas pēc repozitorijas slēgšanas ir viena izmaksas, kas ne tik bieži ņem, e, tiek ņemts vērā. Zviedrijā valsts uzņemsies atbildību par repozitoriju pēc slēgšanas, kā arī Somijā un laikam daudzās valstīs, bet tā kā jums ir uh, izlietotās degvielas repozitorijas, tur ir plutonijas, kas var izplatīties, un te ir jābūt kaut kādai drošības uzraudzībai. Startautiskai sabiedrībai ir jāturpina uzraudzīt novietni, un tam vajadzēs laikam notikt, eh, laikam bezgalīgi mūžīgi, vismaz raugoties uz mūsu perspektīvu, tad, tad tūkstošiem gadu starptautiskai sabiedrībai būs jāturpina uzraudzīt šos repozitorijas. Tas maksās kaut ko, cik nu to ir grūti pateikt. Gal galā Hugelman kungs. Main... Mm, šķiet, ka tika uzdoti divi galvenie jautājumi, uz kuriem man vajadzētu atbildēt. Uh, Pirmais bija par vēsturi, un otrs bija par atkritumu daudzumu, kādi ir jāapsaimnieko Francijai. Par pirmo atbildu runājot. The utility, and I should say the second reason why I... Man īsti nav iespējas iedzināties detaļās, jo te ir runa par konkrētu uzņēmumu, un uh, lēmums likvidēt šo uzņēmumu Superfīnika nebija tehniskas dabas jautājums, bet eh, tas bija saistīts ar politiskas dabas problēmām. Tātad eh, īsnībā tur bija apvienoties gan tehniskas, gan politiskas problēmas. Tajā pašā laikā Finiks, kas eh, bija Superfiniks priekštecis, strādāja ļoti priekšzīmīgi ilgstošā laika periodā un tika slēgts pavisam nesen. Uh, Īsnībā, ja runa par Phoenix un Super Phoenix, tad mēs ražojam degvielu, ko izmanto gan Phoenix, gan Super Phoenix. Te ir runa par to pašu MOX metodi. E, te ir runa par šiem ātrajiem ģeneratoriem. Un, ja runa par Phoenix, tad mēs pārstrādājam izlietoto degvielu, kas nāk no Phoenix ātrajiem ģeneratoriem. Tas nozīmē, ka mūsu izmantotā tehnoloģija pilnībā atbilst ātro uh, reaktoru tehnoloģijai. Francijā ir ļoti daudz informācijas, ļoti daudz zināšanu par ātrajiem reaktoriem. Nu, tā būtu man atbilde uz šo jūsu jautājuma daļu. Es neuzsvēršu politiskos un tehniskos jautājumus, kas bija saistīti ar superfiniks problēmu. Tagad par atkritumu daudzumu. Ir jāatcerās divi parametri, lai mēs varētu spriest par atkritumu daudzumu. Mums ir jādomā par sarežotās kodola elektrības apmēriem un par uh, atkritumu daudzumu. Mēs runājam par sarežotajiem atkritumiem uz vienu kodola spēkstaciju vai vienu megavatu stundu. Tātad, ja ir runa par vienu megavatu stundu vai vienu degvielas tonu, tad mūsu atkrituma apmēri ir vismazākie. Uh, Tas nozīmē, ka mēs pārsēdām savus atkritumus, un pārsēdas beigās atkritumi ir par piecām reizēm mazāk. Ir pilnīgi skaidrs, ka Francijas eh, kodola programma EDF ietveros ir milzīga, ja mēs to salīdzinām ar citām valstīm. Tātad, ja mēs pareizinām eh, kodola atkritumu daudzumu ar eh, kodola spēkstaciju, tad, protams, tie ir lieli, un e, šie daudzumi ir noteikti lielāki nekā citās valstīs, kur ir tikai viena vai divas spēkstacijas. Un nu, ir pilnīgi skaidrs, ka atkritumu apmēri ir jāsareizina ar saražotās elektrības daudzumu. Ir jāredz šī proporcija tāpēc nevar runāt absolūtos lielumos par atkritumu daudzumu. Ir jāatcerās, ka Francija ir valsts pasaulē, kur ir vislielākās kodola atkritumu glabātuves, un uh, īstenībā, ja ir runa par vislielākajiem kodola atkritumu apmēriem, tad, ja mēs paskatāmies uz visu planētu, tad tā tās ir Amerikas Savienotās valstis, kur ir visvairāk kodola atkritumu, un šī valsts nedara pilnīgi neko. Es atvainojos, es te sejaucu, jūs jautājat par Eiropu, es runāju par pasauli. Tad, tad ja runa par daudzumu, tad vietas, kur tiek glabāti vitrificētie atkritumi, vēl nav atrastas. 29. janvārī notiks vizīte, un eh, šīs vizītes laikā apmeklētāji apskatīs vietu, kur pašlaik tiek glabāti visi vitrivicētie kodos čelšanās produkti. Un viņi redzēs, ka šie apmēri ir ļoti mazi. Šis tilpums ir ļoti mazs, ja mēs to salīdzinām ar citām valstīm un citu valstu glabātuvēm. Lielas paldies! Lielas paldies! Vēl kāds jautājums? Lūdzu! Patiesībā es domāju, ka arī vajadzētu sistemātiskāk atspoguļot situāciju Francijā, jo, jo Francija mums ir interesanta valsts, īpaši tāpēc, ka atomenerģijas izmantošana Francijā spēlē vislielāko lomu Eiropas Savienībā un vienlaicīgi var secināt, ka atoma atkritumi uh, kuri šobrīd atrodas Francijā. Negribu eh, saukt no sava sāraksta, bet to sārakstu var iesniegt arī komitejai, ja tā vēlas. Es dot pārskatu par to, kādi dažādi atkritumi, kāda to daudzuma Francijā ir. Es varu nosaukt vienu skaitli, kas man pašu šokēja, kad es iepazinos ar situāciju Francijā salīdzinām ar citām valstīm. Tas ko es šodien kopumā apzīmētu par atomu atkritumiem, pašlaik Francijā ir, vairāk, ir novietots vairāk kā tūkstoši vietās. Un kā to varēs sistematizēt pārskatāmā laikā? Un kā Otikēra kungs to jau vienmēr um, uh, arī formulē, es domāju, ka tas būs grūti. Un kā konkrēti varēs šodien rīkoties ar tādu daudzumu uh, eh, atkritumiem, ar eh, pašlaik pieejamām tehnikām, to nevarēs paveikt. Tas ir solījums nākotnē, bet uh, salīdzinot ar realitāti Francijā, manuprāt, tas nebūs īstenojams labi. Vai jūs vēl vēlētos atbildēt? Lūdzu. Je pense que, uh, I think that, uh, this figure... Man šķiet, ka Šie cipari nāk no PNMDG, tā ir uh, programma kodola atkrituma pētniecībai. Šis dokuments ir ļoti apjomīgs, tas tiek gatavots katru gadu, un tur ir runāts par kodola atkritumiem visā valsts teritorijā. Tā skaitā arī kodola atkritumi no visiem mazajiem um, atkritumu radītājiem. Te ir runa par uh, medicīnu, par zobārstiem, kas arī izmanto radioaktīvus elementus. Tas nozīmē, uh, ka nav kodola spēkstaciju vai mokstaciju vai šādu lielu kodola vietu Francijā, uh, kas sasniegtu veselu tūkstoti. Mm, Tik daudz eh, šādu vietu nav. Liels paldies šiem par šiem papildu skaidrojumiem. Es eh, neredzu, ka vēl kāds vēlētos runāt. Tad es vēlētos pateikties kolēģiem, viesiem un, eh, protams, arī referentiem. Jūs esat mums pastāstījuši par ļoti sarežģītu tematu, esat snieguši papildu informācijas, un mm, pierādījuši vēlreiz, ka ir ļoti svarīgi iedziļināties šādos sarežģītos tematos, jo tas nozīmē, ka mēs eh, varam kļūt tikai un vienīgi gudrāki un mēs varam gūt vairāk skaidrības par šādiem jautājumiem. Protams, ka grūti pieņemt galīgus lēmumus, neviens īsti nezina, kā rīkoties.